Good morning. Labrīt. Good morning. Good morning to you all. Labrīt visiem. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu. You may take your seats. Varat apsēsties, dargie kolēģi, dāmas un kungi. Good to see you all. Back. Prieks jūs visus redzēt atkal darbā pēc vasaras pārtraukuma. Es ceru, ka tas bija labs jums visiem. Un sāksim eh, šodien ar to, ka pieņemsim darba kārtību. Tā ir jums priekšā. Un es piedāvāju pieņemt uh, vēl vienu punktu darba kārtībā. Bēbers uh, kundzes ziņojumu ir izskatījuši juristi lingvisti par Schengenos robežu kodeksu, un uh, tas būs tagad jāpieņem. Un ja neviens neiebilst, tad es pieņemu, ka šis punkts ir pievienots darba kārtībā, un tā ir apstiprināta. Tagad otrais punkts. Es eh, jums piedāvāju ko koordinātoru ieteikums jūsu apstiprinājumam. Pirmkārt, eh, referenta iecelšana Fajonas kundze. Eh, vienkāršotais režīms ārējo personu šķērsojošo personu, ārējo robežu šķērsojošo personu kontrolei. Um, un uh, tur ir runa par Horvātiju un Kipru. Klots Morais būs referents uh, par uh, ASV Nacionālās drošības aģentūras uzraudzības programmu. Vai ir kādi iebildumi? Tad koordinatora, koordinatora ieteikumi ir pieņemti. Un tad šis korrigendum, jeb labojums, ir Schengenas pārvaldības pakete, un tas ir Vēberskundz ziņojums. Un, uh, saskaņā ar 180. un 216. reglamentu pāntu mums ir jāpārskata šis ziņojums, jo tur ir labojums, bet tur ir lingvistisks izmaiņas tikai, kas ir jāapstiprina. Tātad, ja neviens neiebilst, eh, es piedāvāju šo labojumu apstiprināt un pieņemt. Un tad, runājot par delegācijas braucienu uz Grieķiju. Šis ziņojums tika prezentēts komitejā jūlijā, netika saņemt nekādi komentāri, līdz ar to tas tiek uzskatīts par apstiprinātu. Tagad uh, apstiprināsim protokolus uh, oktobra, janvāra, uh, divām janvāra sēdēm, trijām janvāra sēdēm. Ja neviens neiebildīs līdz šīs sēdes beigām, tad uh, šo sēžu protokolu tiks uzskatīt par apstiprinātiem. Paldies! Un tagad pāriesim pie elektroniskā balsojuma. Atgādinu jums visiem, ka jums būs nepieciešamas elektroniskās balsošanas kartes. Ja nepieciešams būs balsojums pārbaudīt elektroniski. Es ceru, ka visiem ir savu balsošanas kartes līdzi. Un tad tagad uh, ķeramies klāt elektroniskiem balsojumam par Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2014. gadam uh, visas sadaļas. Vispirms balsosim par Jana Muldera ziņojumu. Tas ir atzinums par šo te 2014. finanšu gada budžetu. Tas ir liba atzinums tātad par budžetu projektu. Un tagad balsosim. Labi. Kā parasti pieteikšu grozījumus un tad balsosim par tiem. 6100 grozījums par, pret, noraidīts. 6101 grozījums par, pret, noraidīts. 6102 par, pret, noraidīts. 6103 par, pret, pret, atturas noraidīts. 6104 par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Nav closed. Beidzam balsot.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 pret, noraidīts. 6108 par, pret, šoreiz pieņemts. 6109. Tas ir pēdējā brīža mutiskas grozījums. Mēs samazinām prasīto summu sepolu. Un jaunā summa ir 8 miljoni 4, eh, 8,4 miljoni. Tātad un. Any objections? Yes. Vai ir kādi iebildumi? Jā, jūs iebilstat? Labi, tad balsosim par eh, sākotnējo grozījumu. 6109 par. Pret. Noraidīts. 6-1-1-0 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 6-1-3-6 par. Pret. Atturas pieņemts. 6-1-1-1 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 6-1-1-2 par. Pret. Atturas noraidīts. 6113 par, pret, atturas, pieņemts. 6114 par, pret, atturas, noraidīts. 6115 par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 6115 pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. 20 pret 25 noraidīts. 6116 par pret atturas noraidīts. 6117 par pret atturas pārbaudīsim. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pret 25 noraidīts. 6117. Es atvainojos 19 par. Pret. Atturas noraidīts. 6118 par. Pret. Atturas noraidīts. 6120 par. Pret atturas pieņemts. 6121. Tie ir identiski. Un tagad 6123 par. Pret. Atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 6123. Closed. Beidzam balsot. 23 pret 25 noraidīts. 6124 par. Pret. Atturas. Nē, nav skaidrs, pārbaudīsim. Pārbaudīsim. 24. The vote is open. Now closed. Beidzam balsot. 25 pret 21 pieņemts. 6125 par 25 tātad. Par pret atturas noraidīts. 6126 par pret atturas noraidīts. 6127 par pret atturas pieņemts. Es atvainojos, noraidīts. 6128 par pret atturas norādīts. 6129 par pret atturas norādīts. 6130 par pret atturas norādīts. 6131 par pret, atturas. Izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 31. Sākam balsot. Nav closed. Beidzam balsot. Divdesmit trīs pret divdesmit pieci noraidīts. Seši viens trīs divi par. Pret. Atturas Noraidīts. 6133 par. Pret. Atturas pieņemts. Noraidīts. Tiešām. Pārbaudīsim. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā. Bija noraidīts. 22 pret 26. Tagad 6134 par, pret, atturas pieņemts. 6135 par, pret, atturas noraidīts. Tagad pārējam pie atzinuma projekta ko sagatavojas referents Jans Mulders. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pārbaudām. Pārbaudīsim. Pārbaudām otro grozījumu. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es atvainojos, tas bija noraidīts. 23 pret 26. Trešais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Ceturtais par. Pret atturas. Pārbaudīsim. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pret 31 skaidri noraidīts. Piektais grozījums par pret noraidīts. Sestais par pret pieņemts. Septītais, divās daļās pirmā daļa, četras daļas, labi, četras daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, visas daļas pieņemtas. Tagad ir astotais grozījums, kas atkrīt, jo iepriekšējais tika pieņemts. Devītais ir atsaukts, un vēl atlicis desmitais grozījums par. Pret Pārbaudīsim, tas nebija skaidrs. Pārbaudām balsojumu par desmito grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pret 25 noraidīts. Un tagad uh, teksts ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 I really this. Thank you, thank you all. Thank you all for the cooperation and the vote. We move on. Paldies par sadarbību un balsojumu. Mēs turpinām darbu. Mēs eh, tie, kuri zāli atstāja, dariet to lūdzu klusu. lai mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Un lūdzu uzmanību. Gribu atsaukties uz esošajām starpinstitūciju sarunām likumdošanas procesā, uz eh, trilogu. ¿Y tú qué tal? <laughs> Ah, aquí estamos. Aquí estamos, eh, vacaciones en Canarias. <laughs> sí. Acaban de venir mis hijos de allí. So, please, I'm to report on the state of the play. Ziņošu par pašreizējo stāvokli starp institūciju sarunās likumdošanas procedūrā. Uh, E, trilogs par Makovējas e, konfiskācijas failu notika 4. septembrī. Tātad e, vakardien Makovējas kundze nav šodien Briselē. Viņa informēs par šo sarunu stāvokli Lībe komiteju. 16 un 17. septembrī kārtajā sanāksmē. Un tagad mēs pārējām pie kopīgajām debatēm attiecībā uz 6. un 7. darba kārtības punktus. 6. punkts ir komisijas paziņojums parlamentam un padomēji. Ja jūs izturētos klusi, tad nu, mums būtu vieglāk strādāt. Paldies! Tātad pāriem pie komisijas paziņojuma Eiropas parlamentam, padomēji, e Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai. Romu integrācijas valsts stratēģija īstenošanā veiktie pasākumi. Integration in member states. So, darba kārtībā ir paredzēts uzklausīt Orāla Dordējā prezentāciju, kurš e, pārstāv tieslietu ģenerāldirekciju, un pēc tam notiks viedokļa apmaiņa. Komisija sagatavoja savu paziņojumu 2011. gadā par Eiropas ietvaru nacionālajām Roma eh, integrācijas stratēģijām, aicinot dalībvalstis pieņemt visaptverošu pieju Romu integrācijai nacion, valsts līmenī. Un pēc tām dalībvalsts ir nākušas klajā ar savām programmām, piedāvājot eh, tās komisija izvērtēt, uzklausot rekomendācijas, un tagad eh, gadu vēlāk komisija ir sagatavojis savu paziņojumu priekšlikumam padomas rekomendācijām, un mēs uzklausīsim Oreo Čobanu Dordējā prezentāciju, un pēc tam dosim vārdu deputātiem. Lūdzu, Dordējā kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem un paldies par iespēju, kas ir sniegta komisijai prezentēt dokumentus, kuri tika kolēģijā pieņemti kā pakete šogad jūnija beigās pirms vasaras pārtraukuma. Kā jūs zināt, Roma uh, integrācijas jautājums ir visai augstu Eiropas komisijas politiskajā darba kārtībā, Un, ņemot vērā komisijas uzstājību, tas, šis jautājums ir vispārīgi augstā prioritārā vietā Eiropas Savienības politiskajā darba kārtībā. Mums notika arī diskusijas Eiropas Savienības padomē un Eiropadomē šajā sakarā. Pakete, kura tika pieņemta jūnijā, apliecina konsekventu pieeju, pie kuras pieturas komisija, un to uzmanību un pūliņus, kas tiek pielikti attiecībā uz dalībvalstu progresu, integrējot Romu iedzīvotājus. Pirmā sastāvdaļa 26. jūnija pieņemtai paketei ir paziņojums jeb pareizāk sakot, ziņojums par vairākiem struktūrāliem elementiem dalībvalstu aktivitātēs. Varbūt atcerēsieties, ka 2012. gadā, kā jau jūs priekšsēdētāji pieminējāt, komisija norādīja vairākus struktūrālus elementus, kas ir nepieciešami patiesai integrācija politikas ieviešanai. Un šie elementi ietvēra sadarbību ar vietējām un reģionālām eh, lēmēja iestādēm sadarbību ar pilsonisko sadarbību, pietiekamu adekvātu finanšu resursu piešķiršanu E, politikas, uz e, monitoringa e, sistēma attīstība, kas dotu iespēju arī koriģēt šīs politikas, apkarot pārliecinošā veidā diskrimināciju un izveidot nacionālos kontaktu punktus Roma integrācijai. Kāpēc tad mēs norādījām šos struktūrālos pasākumus un elementus? Tas bija tāpēc, ka mūsu prāts patiesa virzība uz priekšu Roma integrācija, izglītībā, nodarbinātībā, veselības aprūpē. I, var būt iespējama tikai veicot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu eh, šo procesu un politiku noturīgumu. Citiem vārdiem sakot, nav pietiekami veikt vienas dienas pasākums un, apgal, un norādīt, ka ir jādara tādi vai citi pasākumi. Ir jāspēr nepieciešami soļi, lai nodrošinātu to, ka virzība uz priekšu notiek uh, gadu garumā. Tādējādi mēs esam veltījuši jūnija izvērtējumu ziņojumu progresa analīzei ko panākušas vai būtu jāpanāk dalībvalstīm sa saistībā ar šiem struktūrālajiem pasākumiem. Un kopumā mūsu novērtējums pagaidām nav visai spožs. Ja ir panākts dalībvalstīs zināms progress atsevišķās dalībvalstīs pēdējo gadu laikā, pieturoties pie komisijas rekomendācijām, tad uzlabošanās uz vietām norit ļoti lēni. Lai nu, sniegtu piemērus. Katra valsts ir izveidojusi nacionālo kontaktpunktu, kas uh, organizētu aktivitātes valdības līmenī attiecībā uz Romu integrācijas politiku, bet pārāk bieži šie nacionālie kontaktpunkti nav ar pietiekamu statusu, kapacitātiem, resursiem un ir konkrēti uh, pietrūksta politiskā atbalsta kas ir nepieciešams, lai mērķus sasniegtu un savus uzdevumus īstenotu. Ir tiesa, ka vairākās eh, dalībvalstīs ir veikt pasākumu, lai piesaistītu vietējās un reģionālās pašvaldības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas debatēs attiecībā uz pasākumiem, kas būtu vajadzīgi, lai nodrošinātu Roma integrāciju. Bet esam pamanījuši to, ka ļoti reti šādu vietējo un pašvaldību uh, Eh, lēmēja stāžu un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās attiec uz visiem Romu integrācijas politikas e, procesiem un etapiem. Adekvāta finanšu resursu piešķiršanām ir viens no viss eh, nopietnākajiem izaicinājumiem praktiski visām dalībvalstīm. Un tad, kad mēs runājam par finanšu resursiem, tad mēs konkrēti domājam valsts naudas piešķiršanu no budžeta valsts reģionālā vietējā līmenī, bet Daudzos gadījumos mēs runājam par to veidu, kā pieejami Eiropas Savienības fondi, lai Eh, atbalstīt Romu integrācijas politiku tiek izlietots, un it īpaši tajās dalībvalstīs, kurās ir visvairāk izaicinājumi saistībā ar Romu integrāciju. Daudz ir paveikts dalībvalstīs, lai izveidotu funkcionējošu uzraudzības sistēmu, un konkrēti es gribētu pasvītrot to faktu, ka pamatiesība aģentūra ir izveidojusi darba grupa, kas ir veltīta Romu integrācijas politikas ieviešanai, kur piedalās arī komisija un kur dalībvalstu dalība norit uz brīvprātīgiem pamatiem, un mēs esam atzīmējuši augsto dalībvalstu interesi piedaloties šajā grupā, kas sniedz politikas rakstura padomus, atbalstus, bet Runājot par praktisko ieviešanu nacionālā vietējā līmenī, e, tomēr nenorit kā plānots. Un visbeidzot, gribu pasvītrot vēl vienu nozīmīgu izaicinājumu, kas ir pēc sava nozīmīguma līdzīgs um, Eh, finanšu resursu piešķiršanai, kas ir nepārtrauktā diskriminācija un rasisms attiecībā pret romiem un nepieciešamība apkarot to diskrimināciju un rasismu, kas it īpaši ietekmē šīs grupas pārstāvis. Romu bērnu segregācija izglītības ziņā vēl aizvien ir izplatīta daudzās dalībvalstīs, un lai gan daudzās no tām notiek apzināšanās kampaņas, lai veicinātu Romu integrāciju, tomēr ir jāparedz regulāri pasākumi, lai apkarotu rasismu diskrimināciju pret šiem cilvēkiem, un konkrēti ar uh, tiesību aizsargājošo un uh, likuma uh, iestāžu iesaistīšanu vēršanos, kur tas ir nepieciešams, lai apkarot šādus iebiedēšanas un diskriminēšanas un rasisma darbības attiecībā pret mierīgiem likuma paklausīgiem Romu pilsoņiem. Un pēc šīs īsās prezentācijas nākšu klajā ar galvenajiem slēdzieniem, kas pieņemt jūnijā un arī Eiropas komisija jūn, Nijā. Nu tos ir sagatavojis domājot par Roma integrēšanas pasākumiem un ir sagatavoti vairākas, eh, eh, vairāk ieteikumi konkrēti dalībvalstīm. To apstiprināja eh, Eiropadome, lai varētu sasniegt Eiropas semestra politiskos mērķus. Un šeit ir e, pasākumi, kur attiecas uz piecām dalībvalstīm, kur Romu e, kopiena ir daudzskaitlīga un kur uzdevumi attiecībā uz e, šīs grupas integrāciju ir nozīmīgāki. Tas attiec uz Bulgāriju, Čehijas republiku, Ungāriju, Romāniju, Slovākiju. Un mēs ar gandarījumu ievērojam to, ka Eiropa padome ir piekritusi tam, ka rekomendācijām ir jābūt neatņemamai sastāvdaļai no visaptvarošās paketes ati, eh, valsts specifiskām rekomendācijām. Tāpat arī Eiropas komisija semestri ietvaros ir papildrīgs, lai uzraudzītu to veidu, kā dalība valstis skata šos eh, izaicinājumus. Un šāda iekļaušanās valsts specifiskās eh, rekomendācijas Roma integrācija ir svarīga, tāpēc, ka Jūs zināsit droši vien, ka politiskie mērķi tiek, kā definēti rekomendācijās, kalpos turpmāk, lai formulētu politiskās prioritātes, kuras aizstāvēs struktūrālo instrumentu izmantošanu nākamajā budžeta programmēšanas periodā. Un komisija šobrīd strādā pie partnerattiecību nolīguma, kas tiktu noslēgti drīzumā ar visām 28 dalībvalstīm, lai redzētu, kā politiskās prioritātes šajos nolīgumos atspoguļos, taiskaitā arī valstī specifiskās rekomendācijas. Un piecām uzskaitītajām dalībvalstīm Romu integrācijas mērķi būs iekļauti partnerattiecību nolīgumos un turpmāk atspoguļot konkrētajos eh, piešķīrumos eh, no struktūra fondiem. Un tagad, dāmas un kungi, teikšu dažus vārdus par priekšlikumu padomis ieteikumam, ko komisija jūnijā pieņēma līdz ar šo novērtējumu ziņojumu. Pirmkārt, gribu paust atzinību komisijai pār atbalstu un pieredzi, kas ir sniegta nacionālajiem Roma kontaktpunktiem dalībvalstīs un it īpaši tiem 14, kuri piedalījās sagatavošanas darbā līdz ar komisijas dienestiem šie, šiem ieteikumiem. Kāpēc šis darbs bija svarīgs? Tas ir tāpēc, ka Līdz ar priekšlikumu pieņemšanu mūsu mērķis bija sasniegt divus mērķus. Pirmkārt, stiprināt Eiropas ietvaru Romu integrācijai runājot par viņu sociālo ekonomisko integrāciju, un otrkārt mēs gribējām risināt visnopietnākos izaicinājumus, ar, ar kuriem saskaras dalība valstis šīs politikas ieviešot. Un ar šiem ieteikumiem mēs gribējām ne tikai sagatavot vadlīnijas un mudināt dalību valstis ņemt tās vērā, bet arī atbalstīt nacionālo kontaktpunktu efektivitāti, kuru, kā jau es pirmīt minēju, daudzās dalību valstīs vēl nav ar pietiekamām pilnvarām un rīkiem to rīcībā, lai varētu savus uzdevumus īstenot. Ļoti īsi prezentēšu šo priekšlikumu un tika skatīti galvenie prioritārie jautājumi, efektīvi pasākumi, tā skaitā mērtiecīgi ieviešana, lai varētu nodrošināt vienlīdzīgu izturēšanos pret romiem, piekļuvi izglītībai, nodarbinātībai, mājoklim, veselības aprūpē, pilnībā respektējot subsidiartāts principu un nepārklājoties jau esošajām Eiropas likumdošanas nostādēm vispārīgie principi, lai varētu eh, nodrošināt pietiekam finansējumu piešķiršanu ne tikai Eiropas, bet arī eh, nacionāla un pašvaldība attiecībā uz Romu integrāciju, būtiski horizontāli struktūrāli pasākumi, kā piemēram cīņa pret diskrimināciju un Romu, it īpaši bērnu un sieviešu aizsargāšanu, pieņemt īpašu sociālo investīciju, eh, programmu, kā iesaka sociāla investīcija paketi pieņemta šogad komisijā. Romu eh, kopienu un eh, vadītāju eh, varas pieaugums, jo Izmaiņām ir jānāk ne tikai no sabiedrības, bet arī no pašas kopienas, tāpat arī vietēju darbību veikšana, piesaistot vietējās reģionālās pašvaldības, jo mēs praksē redzam, ka šis punkts ir īpaši vājš. Un nav pietiekami ar to, ka tiek izstrādātas labas politikas uh, valdības kabinetos, bet ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai šīs politikas būtu pietiekami reālas. Un runājot par ieviešanu, šāda ieviešana norit it īpaši vietējā un reģionālā līmenī politiku ieviešanas uzraudzīšanu, ņemot vērā tās kvalitatīvās struktūras, kas jau ir izveidotas kopš 2000. gada sākuma ar parlamentu un padomas direktīvu palīdzību. Pieejamo resursu nodrošināšana Roma kontaktpunktiem un pārnacionālās sadarbības attīstīšana ir tīpaši tādas, kas darbojas tiešā veidā starp reģioniem un pašvaldībām. Dalība valstīs, kas nevienmēr ir kaimiņu valstis, bet ļoti bieži ir izcelsmes vai gala mērķa valstis romiem, kuri vēlas īstenot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Un savas prezentācijas noslēgumā es gribu pateikt arī to, ka mūsu nodoms ir stiprināt sadarbību ar nacionālajiem kontaktpunktiem, it īpaši ar dalībvalstīm, bet arī mūsu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, pilsoniskās sabiedrības organizācijām dalībvalstīs, kā arī ar vairākām starptautiskajām organizācijām, lai varētu sagatavot visaptvarošu izvērtējumu ziņojumu nākošā gada pavasarī, lai varētu atskaitīties par to progresu, kas ir panākts būtiskās jomās tādās kā izglītība, nodarbinātība, mājokļu eh, politika un veselības aprūpe. Uh, mēs esam izvērtējuši nacionālos politikas dokumentus, esam izvērtējuši to, kā dalībvalsts ir ieviesuši struktūrālos pasākumus, kurus mēs tām ieteicām, lai varētu nodrošināt viņu politiku um, izdzīvot spēju, kāda ir trūkuma struktūrālajos pasākumos, bet ir šobrīd pienācis laiks, vai pareizāk sakot, nākošā gada pavasarī būs pienācis, lai ziņotu parlamentam un padomēji kā institūcijām par to progresu, kas ir panākts vai, vai arī kas nav paveikts katrā dalību valstī attiecībā uz progresu izglītībā, mājokļu politikā un tā tālāk. Tādējādi tas ir turpmākais mērķis, un mēs ceram, nākošā gada marta beigās atkal ziņot parlamentam par paveikto. Paldies par uzmanību, un tagad esmu gatavs uzklausīt jautājumus. Paldies. Tagad vārds deputātiem, kuri grib izteikties. Goncas kundze, lūdzu jums vārds. Liels paldies, un paldies par šo ziņojumu un apkopojumu. Balsoties uz jūsu teikto, situācija ir diezgan uh, neapmierinoša. Jūs teicāt, ka nav pārāk daudz sasniegts, un uh, mēs arī tiešām redzam, ka nekas daudz nav sasniegts, un uh, situācija pat pasliktinās, kaut gan tur ir dažādi iemesli. Un ko mēs redzam visā Eiropā? ir tas, ka trūkst politiskās grības vai ir ļoti vāja šī politiskā grība uh, investēt šajā jomā Romu integrācijā. Un vēl mēs uh, konstatējam, ka, uh, piemēram, Ungārijā uh, valdības pārstāvis, kas tagad ir atbildīgs par Romu integrāciju, kādreiz bija uh, valsts sekretārs uh, saziņas jomā. Viņam nekad nav bijusi darīšana ar Romu integrāciju. Un mēs redzam, ka uh, Uh, trūkst uh, uzticamas statistikas, uh, lai varētu salīdzināt sasniegums. Tāpēc ir ļoti svarīgi sadarboties ar pamatiesību aģentūru, kas nāca klajā ar ziņojumu, kas parādīja tādu pašu ainu, proti, ka nav nekas uzlabots Romu situācijā Eiropā. Un es domāju, ka ļoti svarīgi ir arī sadarboties ar citām starptautiskajām organizācijām, uh, kas eh, strādā pie datu vākšanas un monitoringa, lai uzraudzītu Romu situāciju. Ne tikai runājot par atsevišķām programmām, bet uh, situāciju kopumā Eiropā. Bet dažkārt mēs uh, arī konstatējam, ka ir šīs uh, stratēģijas par Romu integrāciju, bet patiesā situācija iet pretējā virzienā, piemēram, uh, tiek eh, pazemināts, piemēram, Ungārijā eh, skolas uzsākšanas vecums vai, piemēram, eh, Romu kriminalizācija notiek. Un mums jābūt ļoti piesardzīgiem, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Uh, tiem vajadzētu kalpot patiešām Romu integrācijai. Un um, tad, kad būs pabeigts padomas rekomendācijas, būs ļoti svarīgi, lai būtu skaidra dalība valstu atbildība um, par um, nediskrimināciju, līdztiesību un tā tālāk. Jo kaut gan mūsu rokās ir instrumenti, man šķiet, ka dalība valsts bieži vien tos nelieto, runājot par romiem. Ļoti svarīgi būs turpināt uh, uzraucīt situāciju un uh, ievākt datus uh, par situāciju. Un arī ļoti aktīvi jāno, jāuzrauga, kas notiek ar RS līdzekļiem, vai tie tiešām kalpo mūsu nosprosto mērķu uh, uh, sasniegšanai. Mums vajadzētu arī skaidrs indikators, lai to varētu izvērtēt. Mums vajadzētu prasīt no dalību valstīm šāds indikators. Paldies! Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties uh, komisijas pārstāvim Čabano Dorda par prezentāciju. Man nav šaubu, ka komisija ļoti nopietni uztver šo jautājumu, jo tas ir uh, nopietnas jautājumus. Te pašā laikā es eh, pieturēšos pie savas sākotnējās idejas, ka eh, šīs eh, ietvers nacionālajām stratēģijām nav bijusi pareizā pieeja. Mums joprojām ir nepieciešama Eiropas līmeņa stratēģija visām dalību valstīm un ne tikai uh, nacionālo kontaktpunktu koordinācija. Uh, Kā jau šodien tika šeit teikts, visiem ir zināms, ka trūkst uh, politiskās gribas daudzās dalību valstīs, lai īstenotu stratēģijas, pat ja pastāv šīs jaukās stratēģijas uz papīra. Bet man ir ļoti konkrēts jautājums. No teiktā es sapratu, ka daži no soļiem, ko komisija vēlētos spērt nākotnē, eh, tie tik minēti, bet mans jautājums ir, kāda ir komisijas pieeja, kāds ir tās eh, plāns attiecībā uz Romu izraidīšanu Sarkozī laikā un tagad Olanda laikā arī tas notiek, jo situācija eh, patiesībā nav mainījusies. Vai komisija ir gatava kaut ko darīt? Eh, kaut kā rīkoties, kas ir darīts līdz šim un kādi ir jūsu plāni nākotnē. Un nedaudz paplašinot šo jautājumu, kāds ir komisijas viedoklis, piemēram, par eh, pētījumu, kuru um, laida klajā Eiropas pētījuma centrs uh, par pilsonību, proti, ka Eiropas pilsonība ir balstīta uz rasi, jo daudzi Romi um, praktiski nespēja saņemt šo Eiropas pilsonību. Tātad uh, kāds ir komisijas nolūks, ko tā gatavojas darīt šajā jautājumā? Paldies! Vielen Dank, ich kann mich. Jā, paldies var pievienoties tam, ko teica iepriekšējais runātājs, un uh, tā nav kritika komisijai, bet uh, klausoties uh, komisijas pārstāvi teiktajā, var secināt, ka ir ziņojumi, analīzes, ieteikumi, monitorings, bet praksē būtībā nekas daudz vēl nav mainījies. Prezentācijā bija vairākas norādes uz to, kādas tad ir problēmas. Dažkārt tās ir finanses, dažkārt trūkst pieredzes attiecībā uz integrāciju, bet eh, būtība ir tāda, ka visbiežāk trūkst politiskās gribas, gatavības patiešām iestāties par Romu integrāciju un eh, veikt attiecīgos pasākumus. Un vēl, protams, ir arī, eh, kā Vēvers kundze tikko to teica, uh, problēma, ka papīrs panes visu. Daudz, kas uh, uz papīra izskatās labi, bet praksē tas tā nemaz nav. Um, piemēram, visiem Roma bērniem ir tiesības uh, iet skolā, bet ja uh, uh, pašvaldības nenodrošina autobusus no tiem ciemiem, kur uh, Romi dzīvo, tad bērniem vispār nav iespējas ierasties skolā. Varētu nosaukt vēl daudzus līdzīgus piemērus, kas praksē to visu ļoti apgrūdina. Un es, protams, uh, arī aicinu komisiju izdarīt attiecīgu spiedienu, lai nauda netiktu tikai izmantota uh, Eh, bet lai tā nāktu par labu arī tiešām eh, šiem mērķiem. Manā eh, reģionā ir partnerības starp pašvaldībām un citu valstu administratīvām organizācijām, piemēram, lai integrētu Romus Vācijā, bet arī lai palīdzētu Romu integrācijai izcelsmes valstīs. Jautājums, kas man rodas, ir, cik jēdzīgas, saprātīgas ir šādas sadarbības formas, uh, ja uz vietas eh, šajās te mērķu valstīs trūkst politiskās gribas, lai pasākums vispār īstenot. Vai komisijai ir jau kaut kāds idejas, kā šajā kontekstā varētu labāk sadarboties? Euh, es vēlētos atgriezties pie Vēberas kundzes teiktā, jo, manuprāt, tas paver ceļu eh, arī turpmāk. Um, prezentācijām un uzstāšanām. Es vēlējos norādīt mm, Vēbers kundzei, ka esmu visai labā pozīcijā, lai runātu par mm, visnesenāko Romu izlaidīšanu Francijā. Runa bija par 400 cilvēkiem, mm, kuri atradās uh, trešajā lielākajā Francijas pilsētā, Lionā. Šie cilvēki bija ļoti mm, sliktā situācijā, veselības sanitārā situācija. Eh, es biju ļoti nožēlojama, varat iztēloties to. Un eh, mafijas eh, tīkls bija arī ieviesies šo iedzīvotāju vidū un bija lielas grūtības uh, bērniem dzīvot šādās situācijām. Un vēl jāpiem, jāpiemina, ka bija arī cilvēku viedoklis. To cilvēku viedoklis, kas dzīvoja pie šīm apmetnēm. Vebers kundze, jums ir jāsaprot, ka ir eh, grūti atstāt eh, pašreizējā situācijā cilvēkus, kas dzīvo eh, ļoti cieši viens pie otra, vai šīs izraidīšanas izpaudās un rezultējās kaut kā citādi attiecībā pret iepriekšējo situāciju attiecībā pret iepriekšējo valdību. Jā, var teikt, ka situācija ir citāda, jo pašvaldības uh, un es eh, runāšu tieši par eh, viņu pieņemtajiem mēriem un arī eh, prefektūru iestādēm bija pienākums cilvēkiem nodrošināt mājokli, citi palika tika iekārtoti citur, un tā tad situācija mm, bija patiesi satraucoša. Iedzīvotāji ierodas te teritorijā un nedodas no tās uh, projām, situācija kļūst ļoti sarežģīta. Tajā pašā laikā ir, tas ir eh, tāds spridzeklis ar ļoti garu laika degli, kāds tikai aizdegs Francijā, un jums ir, jūs pareizi darāt, eh, veicot sasaisti ar iepriekšējo valdību šajā jomā. Bet, nu, es, es gan vēršos pie jums, bet es domāju, ka es varu arī eh, vērsties pie pārējiem. Es jūs aicinātu Mm, visus, un tas ir arī Francijas situācijas paradoks. Tātad aicinātu interesēties par eh, programmu, kas eh, saistās ar Romu iekļaušanu sabiedrībā. Tas saucās Andatū. Tas attiecas uz eh, un skara 400 cilvēkus Lionas aglomerācijā. Uh, un tas ir sasniedzis eh, reālus panākumus. Francijā situācija, līdzīgi kā citur, ir ārkārtīgi paradoxāla. Ir eh, pozitīvi piemēri, bet tajā pašā laikā ir arī ļoti satraucoši piemēri gan eh, iedzīvotājiem, gan arī no to no uzņemošo valstu viedokļa, kur ir gan noraidījums, uh, kas kļūst arvien spēcīgāks. Un, un tas man liek eh, prātot par stratēģijām. Kāda ir Eiropas eh, līmeņa stratēģija vai valstu stratēģija? Un tā kā mēs runājam par Eiropas stratēģiju šodien, tad jājautā, kur tad ir sasniegumi, progress, ko mēs cenšamies saskatīt dokumentos. Uh, manuprāt, tie nav pietiekami un izvērtēšana veselības un mājokļu eh, jomā līdzinās nulē, bet tāda sajūta, ka visu laiku dzirdam apmēram vienu un to pašu un, godīgi sakot, ir pamaz progress pēdējo gadu laikā sasniegts. Divas pēdējās lietas, kas būtu jautājumu formā vai drīzāk precizējumu formām. Vispirms par mm, līdzekļu izmantojumu, manuprāt, uh, nav pietiekami liela skaidrība šajā jomā. Es vēlētos eh, gūt precīzāku informāciju, piemēram, par atbalstu vietējā līmenī pašvaldībām, lai runa būtu par izcelsmes vai uzņemošajām valstīm, par šīm programmām un iespējām rast projektus vai programmas starp eh, dalību valstīm, starp reģioniem, eh, atkarībā no uzņemošās un izcelsmes valsts. Otrā jautājumu grupa. Kāda ir situācija par nevalstisko organizāciju iesaisti, pilsoniskās sabiedrības iesaisti no Romu puses, jo tas ir izšķirošs faktors, lai virzītu uz priekšu Romu iedzīvotāju situāciju un Eiropas vērtējumu attiecībā uz Romu iedzīvotājiem? Ar, uh time pressure. Atgādinu, ka mums ir ierobežots laiks, jo desmitos uh, ieradīsies Eiropas patvēruma atbalsta of biroja direktors Visera kungs. Tātad mēs viņu gaidām desmitos. Viņš nedaudz kavējas, un arī mēs esam iekavējušies, un ir runāšanas sarakstā vēl virkne uh, Eh, deputātu, un eh, mums vēl jādod vārds arī komisijas pārstāvjiem, lai viņš varētu atbildēt. Es piedāvāju pārējiem atvēlēt katram tikai divas minūtes. Ilčevkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pēc iespējas īsāk. Ziņojums, protams, eh, ir ļoti profesionāli un atbildīgi sastādīts, bet mums ir jāsāk runāt par uh, nepieciešamību mainīt eh, kaut kādus elementus mūsu modelī vai mūsu pieejā. Eh, kā mēs strādājam vispār pie šiem jautājumiem, jo ir jauns fenomens Romu kopienās eh, Austrumē Eiropā. Bulgārija tika pieminēta to piecu valstu vidū, kurās ir uh, liels Romu īpatsvars. Es kā bulgārs varu teikt, ka saskaņā ar neoficiālajiem datiem pēc 20 gadiem dominējošie uh, Bulgārijā varētu būt Romi. Kopš 2007. gada bērnu vidū uh, Romu īpatsvars ir ļoti liels, un tad, kad uh, viņi uh, nonāks uh, darbspējīgā vecumā, tad viņi būs uh, vairākumā. Tad ļoti svarīgs jautājums, kas mums jāuzdod, ir, vai dažas no šīm valstīm, tā skaitā Bulgārija, varbūt tā būs pirmajā vietā, varētu kļūt par Romu valsti. Otrkārt, šī te sajūta, ka varētu pieaugt romu skaits, rada tādas ļoti bīstamas eh, cerības, kas eh, rada problēmas attiecībā uz viņu integrāciju. Šī jaunā procesa parametri eh, varētu tos mēs saukt kā nevēlēšanās integrēties nevēlēšanās mācīties uh, oficiālo valsts valodu. Tātad jā, nākamais jautājums būs, kā šie cilvēki varēs iegūt labu kvalifikāciju un atrast savu vietu sabiedrībā. Es piekrītu, ka Romu uh, pārstāvjiem jādod vairāk iespējas un uh, te pašā laikā mums ir jāsāk runāt par Romu līderu atbildību Uh, šiem cilvēkiem būtu jāsaprot, ka viņiem ir uh, tādas pašas tiesības, bet arī pienākumi nākotnē uh, tajās valstīs, kurās viņi dzīvo. Nav. No. Tagad Bronksa kungs, lūdzu īsi. I'm sure the proposers of these measures see themselves kind people, generous. Jā, izskatās, ka šeit ir labas intereses un labi nolūki piedāvājot šos padomus un ieteikumus, bet uh, Eh, tagad eh, pasīvā tiek aprakstīti eh, šie visi notikumi, un Romi tiek aprakstīti kā cilvēki, kam ir nācies saskarties ar negatīvu attieksmi, un ka viņiem ir nepieciešama palīdzība. Un viņi tiek atainot kā cilvēki, kas nespēja izvēlēties neko savā dzīvē. Uh, viņiem tiek teikts, ka viņiem ir jāatsakās no liecinējā dzīvesveida, it kā viņu vēlmēm nebūtu nekādas nozīmes, un uh, tiek uh, teikts, ka viņiem jāmaina savs dzīvesveids, un tā ir tāda izturēšanās kā pret maziem bērniem. Dokumentā tiek teikts, ka uh, pret romiem nedrīkst īstenot diskrimināciju, bet uh, ka pret viņiem arī nevajadzētu uh, īstenot nekādus stereotipus. Uh, Un uh, angļu valodā ar stereotipu mēs apzīmējam, ka uh, tiek iecementēts kaut kāds uzskats par uh, kādu. Un um, šis varētu būt jautājums debatēm, ja mēs atļautos tādas uh, debates uh, īstenot. Un sarunvalodā vārds stereotips eh, tiek lietots kā tāds vispārīgs eh, aizspriedums par cilvēkiem vai kādu grupu. Tātad mums bieži tiek teikts, ka nevajadzētu tā vispārināt. Tas taču ir neprāts. Mums eh, nevajadzētu drīzāk šādus vispārinātus pieņēmumus attiecināt uz visiem grupas locekļiem. Tā pašā laikā tiek veikt vispārinājumi. Uh, par romiem, un to dara ne tikai sabiedrība, bet arī respektētas Eiropas Savienības institūcijas, piemēram, Eiropols. 1. septembrī 2011. gadā Eiropols publicēja bukletu par cilvēku trafikingu um, Eiropas Savienībā. Un tur bija aprakstītas kriminālās bandas, kas ar šādu rūpalu nodarbojas. Un uh, Um, tur bija tāds saraksts, kur pirmajā vietā bija Romi. Bieži vien tiek teikt, ka Romu meitenes un sievietes uh, visbiežāk arī ir upuru saraksta priekšgalā. Un uh, tas it kā norāda uz to bīstamo dzīvesveidu, kas tām ir. Britu uh, prese arī min, ka uh, Um, Bulgārijas un Rumānijas pilsoņi bieži vien ir iesaistīti laupīšanās uz ielas, bet uh, presē netiek uh, minēts, ka galvenokārt ir Romi no šīm valstīm. Problēmas nevar atrisināt, uh, veidojot cenzūru un nolietot pierādījumus. Paldies! Yeah. Matie kundze. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Mr. Fisser, Madame Mathieu. Ano. Merci, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Stratēģija ir ļoti cienījama un cēla, ko komisija cenšas eh, izstrādāt. Tomēr man ir mm, lielas bāžas par tās efektivitāti. Nu, jau ir kāds laiks, kopš eh, romiem ir integrācijas grūtības eh, dažās Eiropas valstīs, un es uzskatu, ka šiem iedzīvotājiem ir uh, grūtības attiecībā uz kultu, no kultūras aspekta un uh, sabiedriskās domas aspekta. Cilvēki, kas mm, nenodrošina bērniem izglītību, tas ir ļoti nopietnas pārkāpums, kā gan bērni var ie, uh, var ehm, apmeklēt skolu, ja mazās meitenes eh, jau tiek aprecinātas. Tāpat eh, meitenes nevar tikt ārstētas kultūras eh, aspekta dēļ, un šie cilvēki dzīvo ļoti noslēgti sevi, un šādā gadījumā viņi nevar integrēties citā sabiedrībā neatkarīgi no dalību valsts, kurā viņi dzīvo. Cil bērni, kas neiet skolā, nevar integrēties. Es domāju, jūs man pilnībā piekritīsiet. Uh, Nē, viņi nevar integrēties. Es devos uz Rumāniju un ar dažiem e, kolēģiem es biju Roma, apmet, Roma apmetnēs un arī Francijā es biju un, manuprāt, e, problēmas kodols ir izglītības trūkums. Bērni nevar tikties ar e, citiem bērniem un uh, viņi sabiedrībai un sabiedriskai domai ir eh, zuduši. Mēs nevaram visu, viņi nevar visu laiku tikai dzīvoties pa ģimeni un viss, un vienmēr dalība valstis varēs ieguldīt naudu integrācijā, vai tā būtu komisija vai dalība valstis. Problēmas jebkurā gadījumā turpināsies, jo viņi nevēlas integrēties, un tas ir šīs Mm, problēmas kodols, esence, un neatkarīgi no tā, ko mēs darītu, viņi neintegrēsies, un viņi būs tie, kas cietīs no tā. Sievas nevar mm, iegūt no vīriem atļauju, lai saņemtu veselības eh, aprūpi, jūs prāt, eh, tā viņas laimīgas. Un uh, es te dzirdēju, ka nekas nav mainījies. Un, mm, uh, kopš Sarkozī laika, Olanda laikā mēs tagad neiz, neizvērsīsim šo debati, bet eh, viņi dzīvo netīrībā, karstumā un, un ziemā augstumā. Nu kā tad to vispār var iz, izturēt? Nekad nav bijuši integrācijas eh, plāni mm, Āfrikas eh, imigrantiem, Magri, Magriba valstī imigrantiem un citiem, bet Romi nevēlas integrēties, jo viņi ir ie, ieslīguši savā mm, kultūrā, un viņiem pašiem e, ir jāgrib e, saņemt šī pastieptā roka, bet, manuprāt, Eiropas plāni nebūs pietiekami, e, jo viņi paši mums nesniedz savu roku pretī. Saprīt. Tālāk divas minūtes. Veržijām. Kundze neizvērsīsim polēmiku, bet, eh, manuprāt, dažas eh, lietas ir jāprecizē, un te ir arī stereotipi, kas valda arī šajā eh, sanāksmu zālē, un te man ir jādomā, vai daži cilvēki no mūsu kolēģiem ir tikušies ar romu cilvēkiem un ar tiem sar, sarunājušies. Matju Kondze, es nerunāju par jums, bet ja jūs domājat, ka tas attiec uz jums, tad tā būs jūsu problēma. Ar lielu uzmanību iepazinos ar komisijas paziņojumu, manuprāt, ļoti skaidri tiek norādītas problēmas, un galvenā problēma ir eh, valstu eh, politiskajā gribā integrēt Romu cilvēkus. Es eh, priecājos par to, ka komisija ir atzīmējusi, ka liela daļa Romu cilvēku ir Eiropas pilsoņi, un līdz ar to viņi, pret viņiem attiecīgi jātiecas. Eiropas programma, ietvars un nevis stratēģija, jo uh, valstu gribas trūkuma dēļ nav stratēģijas, bet ir ietvars valstu stratēģijām. Tātad tā ir virzība e, pareizā virzienā un e, parāda robežas. Kāpēc šīm valstīm ir kāpēc viņiem ir problēmas ar cilvēku tirzniecību, kāpēc cilvēki nevar iet skolā. Tā, tā ir līdzekļu problēma. Un, un šeit ir šie jautājumi par Eiropas fondu izmantojumu. Un es pilnīgi piekrītu Silvijai Gijomai, bet nu, cik liela ir NVO un pilsoniskās sabiedrības iesaiste? Francijas piemērs ir ļoti iezīmīgs šajā jomā. Es neteiktu, ka situācija ir tieši tāda pati kā Nikolā Sarkozī laikā. Tomēr, kad eh, tiek runāts ar NVO, kas cieši seko šiem jautājumiem, tās teica, ka kolektīvā izraidīšana turpinās. Nesen, pirms nedēļas, 200 cilvēku apmetne tika izraidīta Sensandinī eh, Parīzes piepilsētā, un Šī apmetne atradās uz trīs dažādām teritorijām, arī Bobinī pilsētā, kur nemaz neprasīja izraidīšanu, tomēr policijas spēki viņus izraidīja, to starp arī šajā teritorijā, kur nebija šis pieprasījums, un šie cilvēki tika izmesti uz ielas, un tas bija mēru gribas eh, rezultātā, ka šie cilvēki varēja atrast eh, gadu vietu tā, lai mm, viņi netiktu aizslaucīti projām. Jā, ko, uh, ko kolektīvās izraidīšanas turpinās, un Francija nerāda piemēru šajā jomā. Francijā tagad ir kontaktpunkts, prefekts ir ticis mm, nominēts šim, šim postenim, bet viņam nav reāli līdzekļu, lai īstenotu politikas nostādnes, viņam nav līdzekļus un e, trūkst arī politiskās vēlmes. Un, un iekšlietu ministram arī vajadzētu prātot par uh, to, kā mainīt situāciju. Es domāju, ka komisijas paziņojums ir ļoti labs izējas punkts, un pirmo reizi es uzskatu, ka komisija patiešām ir iekļāvusi pilsoniskā sabiedrības un NVO viedokli. Tā ir ļoti laba lieta, jo līdz šim runājām par valdību nostājām un nevarējām virzīties uz priekšu. Bet ir nepieciešams eh, lielāku akcentu likt uz eh, reālo izvērtējumu. Uh, Nu, problēmām, uz kurām tiek norādīts, jo mēs eh, ļoti bieži balstāmies uz pieņēmumiem. Un ir eh, ļoti steidzami, un domāju, ka šeit Eiropas parlamentam vajadzētu aktīvi rīkoties, vajadzētu eh, reāli izvērtēt līdzekļus, kas tiek piešķirti šai jomai, jo mēs zinām, ka Eiropas Savienības austrumu valstīm līdzekļu izmantojums būtu uh, jāveic prātīgāk. Will, Mr. Ch uh, un tagad. Uh Dordie kungs, ļoti īsa atbildes no jūsu puses, ja piekrītat, jo mums jau ir ieradies visera kungs ar savu uzstāšanos, tāpēc lūdzu ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi un gribu izmantot eh, iespēju aicināt parlamentu izteikties jebkurā tam pieņemamā procedurālā veidā, um, paust eh, savu reakciju uz eh, padomas priekšlikumiem, kas pieņemt jūnijā, balstoties uz 292. līgumu pantu un ar 19. punkts 1. panta juridisko B bāzi līgumā par Eiropas Savienības, Savienības darbību. Šis jautājums netiek skatīts kopīgi starp parlamentu padomu, bet mūsu prāt un arī šī rīta sanāksme apliecina to, ka svarīgi ir tas, lai parlaments politiski nepaliktu malā un paustu savu viedokli par tiem pasākumiem, kas ir jāiestrādā ieteikumos. Es gribu pateikties par visiem ieteikumiem un komentāriem, kur izskanēja, tai skaitā par kritiku, kas tika pausta, un Es gribētu pasvītrot tomēr to, ka mēs šeit runājam par Eiropas ietvaru nacionālajām integrācijas stratēģijām, saprotot to, ka tie ir strateģiskie mērķi Eiropas Savienības līmenī, kādi tika definēti 2011. gadā, bet mēs runājam arī par tādām jomām kā izglītība, mājoklis vai veselības aprūpe vai pat nodarbinātība, kas vairs nav pēc savas būtības Eiropas Savienības kompetencē. Tās ir jomas, eh, kas ir eh, valstu kompetencē, un dalību valstu atbildība ir formulēt nacionālās stratēģijas un tās ieviest. Un tas ir primāri salīdzinājumā ar Eiropas Savienības iespējām. Tomēr Eiropas Savienība caur struktūru fondiem piešķir līdzekļus, lai varētu ieviest nacionālās politikas. Un tāpēc, kā jau Veržjā kundze pasvītroja, mm, ir būtiski šo naudu izmantot, bet arī nodrošināt to, ka tai var piekļūt ne tikai valdības, bet arī pilsoniskās sabiedrības un pašvaldības, kā jau es to pirmīt norādīju. Mēs esam uh, izveidojuši uh, politisko mehānismu, ar ko tiek definēti uh, politiskie mērķi, un būs mehānisms, lai varētu novirzīt naudu tur, kur tā ir vajadzīga. Bet vajag arī, lai pašvaldības vietējā līmenī apzinās, ka tas ir nepieciešams, un dalībvalstis valstis apzinās un atzīst Romu integrācijas politisko nozīmi. Taiskaitā, lai varētu saņemt struktūru fondu līdzekļus turpmākajos septiņos gados. Tiek, tiks turpināts izdarīt spiediens uz dalībvalstiem, mēs to darīsim no komisijas puses un skatīsim atkal šo jautājumu padomē un Eiropā domē, kad ir nepieciešams, un arī aicinām parlamentu tam sekot. Mēs sadarbosimies ar starptautiskām organizācijām un pašvaldībām, it īpaši turpmāko septiņu mēnešu gaitā, lai varētu uh, identificēt tos projektus, kurus var ieviest eh, vietējā līmenī un kas varētu izveidot noteikti modeli dalībvalstīs, kurām var eh, sekot citas pašvaldības šajā valstī vēlāk. Un, lai skatītu konkrēts jautājums, ar to izbeigšu savu stāšanos. Lai atbildētu uz Vēberskundas eh, konkrēto jautājumu par situāciju Francijā, mūsu prāts pēc intensīvā dialoga jūs sapratīsiet, ko es domāju ar intensīvo, tādu, kas mums bija 11. un 12. gadā ar Francijas lēmēģiestādēm. Francijas valdība koriģēja savu likumdošanu un to pieskaņoja 2004. gada direktīvas par personu brīvu pārvietošanos prasībām. Un mēs esam skatījuši daudzus praktiskus um, gadījumus, un katrā gadījumā šīs direktīvas nosacījumi ir tikuši respektēti no Francijas lēmējiestāžu puses. Un, un gadījumos, kur ir notikušas izraidīšanas, ir izmantots likums, kas sem apstiprina vai noraida administratīvās autoritātes legalit, eh, darbību legalitāti. Un mēs zinām pagājušā gada cirkulāru, ko sagatavoja Francijas Eh, lēmējies tādas priekšsēdētājs eh, lūdz beigt eh, runātāju un turpina. Paldies, tas bija ļoti interesanti. Tās bija ļoti interesants debats par Romu integrācijas stratēģiem. Diemžēl laika trūkuma dēļ mums ir strauji jāpāriet pie nākošā darba kārtības punkta, un Lībe komiteju šodien apmeklē Eiropas patvērumu atbalsta birojā, jeb EPAB Eh, direktors Roberts Fisers. Sveicam jūs, Fiser kungs, un aicinam ziņot par 2012. gada darbības pārskatu par patvērumu situāciju Eiropas Savienībā. Mēs aicinām uh, Lībē deputātus izteikties pēc šīs prezentācijas. Es atvainojos, ka es pats nevarēšu palikt līdz beigām, jo man ir atsevišķas citas darīšanas. Un šajās diskusijās mani nomainīs priekšsēdētāja vietnieks, bet Fiserkungs, sveicam jūs vēlreiz un dodam jums vārdu. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti! E, paldies par iespēju uzstāties jūsu priekšā un prezentēt 2012. gada EPAB e e, gada pārskatu par 12. gadu un situāciju Eiropas Savienībā patvērumu jomā 2012. gadā. Vispirms, atļaujiet man sniegt īsu ieskatu 2012. gada situācijā un tā kā jau ir pagājis krietnes laiks šajā gadā, tad e, e ieskatu šī gada pirmās puses darbībā. 2012. gadā bija 330 tūkstošu patvērumu pietiekumu e, Eiropā. Un, ja jūs to salīdzināsit ar iepriekšējo gadu, tad ir neliels pieaugums. Tieši tāpat neliels pieaugums ir vērojams šajā gadā. Samērā pastāvīgs. Otrā sarkanā līnija ir jaunie pieteikumi. Svarīgi ir saprast to, ka e, Eurostat eh, balsta savu statistiku nevis uz cilvēku skaitu, kas piesakās, bet balstās šeit uz atkārtotajiem eh, secīgajiem pieteikumiem. Un tā ir arī nepārtraukt eh, pastāvīga līnija, kas nozīmē, ka cilvēku pieteicēju skaits ir par desmitiem procentiem zemāks nekā pieteikumu skaits uz papīra. Pieteicēji pamatā ir no Afganistānas, pirmkārt Sīrijas, šogad vēl jau vairāk eh, iemeslu dēļ, kur man nav jāskaidro, un mēs esam apie, no sistēmu patvērumu izskatīšanai. Rietumbalkāni, ja mēs to skatām par vienu reģionu Mēs esam eh, šos pietiekumus grupējuši, jo ir ļoti daudzi aspekti, kuri attiecas uz visām Rietumbalkānu reģionu sešām valstīm. Kopumā vislielākā grupa um, un tā būs arī vislielākā grupa šogad. Tā vēl nav gan, jo pir, šī gada pirmajā pusē ir bijušas vērojamas, ievērojamas izmaiņas. Afganistāna vēl aizvien ir šeit, bet trešajā pozīcijā Sīrijā atkal ir pakāpusies pa, pa pēdējām nedēļām. Bet šī gada pirmajā pusē uh, numur viens bija Krievija. Ir tendences mainījušās, mēs esam pārag, eh, pāragri vēl, lai izdarītu secinājumus. Eh, tālāk viss īsākā pēdējā līnija ir Rietumu Balkānu valstis, kas ir īsāka nekā eh, Krievijas ailīte bet jāņem vērā arī sezonālais efekts. Un pieaugums var būt vērojams līdz pat novembrim. Es nevaru tagad pareģot raugoties kristālbumbā, bet pēdējo eh, gadu eh, vērojumi liecina, ka pieteikumi no Rietum Balkāniem strauji pieaug gada otrajā pusē. Un tāpat vēlāk šogad eh, būs pieejams pētījums par eh, Rietumbalkānu valstīm, skatot konkrētos faktorus un situāciju Rietumbalkānos. Un eh, tādējādi mēs varētu palīdzēt veidot un panākt kādas politiskas izmaiņas un praktiskas izmaiņas dalību valstīm. Sīrija. Kā jau es sacīju, pieteikumu skaits pieaug strauji, un pagaidām tā ir visgrūtāk paredzamā vieta šobrīd, bet mēs varētu runāt par Eiropas Savienības un dalību valstu saskaņotu reakciju. Un protekcija tādā vai citādā veidā tiek sniegta 99%. No otras puses, tas aizsardzības veids, kāds tiek nodrošināts, atšķiras eh, pa dalību valstīm. Šo problēmu mēs skatām un apspriežam ar dalībvalstu pārstāvjiem, kāpēc šādas atšķirīgas pieejas tiek paredzētas, norādot, ka pats būtiskākais ir nodrošināt nepieciešamo aizsardzību. Tāpat arī mēs e, izmeklējam situāciju Sīrijā, mēs esam izveidojuši ekspertu tīklu, lai varētu gūt precīzus datus par situāciju un iespējamām reakcijām. Un esam izveidojuši arī sagatavošanos īpašām situācijām, ja tās strauji mainīsies. Šobrīd jau 16 dalību valstis ir novērojušas Sīrijas pieteikumu skaitu pirmajās trīs vietās. Tā tad vairāk nekā puse dalību valstu, un tās ir norāde tam, cik uh, plaši izplatīta ir šīs situācijas ietekme Sīrijā. Tas uh, ir uh, divas valsts ar ļoti augstiem skaitļiem, tā ir Vācija un Zviedrija, bet tomēr šo situāciju mēs novērojam viscaur Eiropā. Going back one moment to last year. Eh, atgriežoties pie pagājušā gada situācijas. Mēs esam novērojuši dalību valstis, kā tās uzlabo savas patvēruma sniegšanas sistēmas, ir jaunā patvēruma pakete un redzam, ka kopīgais aizsardzības līmenis ir pieaudzis par 28%, tas ir ņemot vērā situācija pasaules daļās, eh, kurās tā pasliktina Sīri, Sīrija, Eritreja, Mali, Somālija. No, let me, uh, for time's sake, uh, keep it on this and now. Eh, It's, uh, Pāriesim tagad pie mūsu aktivitātēm. First activity Pirmā aktivitāte 2012. gadu pirmo, un, un šī gada pirmo pusgadu ir apmācība un kvalitāte. Apmācība ir galvenais instruments, pirmais eh, instruments operatīvās prakses konverģencei. Ja visi tiek apmācīti pēc vienas programmas un materiāla, tad tas varētu būt vislielākais devams prakšu harmonizēšanai un konverģencei. Līdz pat šim laikam un 2012. gada 1. janvārī tas sācies, mēs esam apmācījuši ap 2500 amatpersonu, kas ir liels skaits krietni pārsniedzot eh, attiecīgā brīža vai iepriekšējo gadu pilotu projektus. No eh, šiem apmācošajiem personāliem instruktoriem liels skaits ir nacionālai eh, instruktori un mēs sekojam dalību valstu kvalitātes sistēmām un palīdzām šo kvalitātu uzlabot. Otrais ir praktiska sadarbība, tas nozīmē ekspertu sanāksmes, kas ir svarīga darba sastāvdaļa. Atzīmējot eh, šādu veidu pasākumus. Un Piemēram, īsā laikā mēs varējām organizēt seminārus, ekspertu sanāksmes par Sīriju, par situāciju eh, šī gada sākumā Krievijā un mēģinam izveidot uh, operatīvus, elastīgus sadarbības instrumentus. Tālāk, izcelsmes valsts informācija, kā jūs zināsiet, tik vienā patvēruma lēmumā ir jāizvērtē situācija izcelsmes valstī, un mēs esam sagatavojuši divus ziņojumus plašus par Afganistānu saprotam iemeslu dēļ, un tāpat arī vairāk citi mazāk ziņojumi, un Mēs esam izveidojuši e, izcelsmes valsts informācijas ekspertu tīklu un darbojas e, šīs izcelsme, šo izcelsmes valstu informācijas portāls jeb COI portāls. Tālāk agrīnās apziņošanas un sagatavošanas sistēma, jeb BPS, e kas ir jauns eh, Dublins 3 nos, eh, nosacījums, un mēs esam paredzējuši jau šādas eh, agrīnās apziņošanas sistēmas izveidošanu, anticipējot un šī gada sākumā uzkrājot datus. Tādējādi ir pieejami jau pirmie dati no gada sākuma, un mēs tos publicēsim pa kvartālu. Īpašs atbalsts situācijām, kam ir nepieciešama uzmanība. Pirmkārt, Grieķija, tāpat arī Luksemburga, Zviedrija un Itālija dažāda veida atbalsts, bet e, nepieciešams EPAB ietvaros. Par ārējo dimensiju runājot. Mums izdevās īstenot dažas aktivitātes, pies, piedaloties komisijai, arī pašu uz, uzmanības fokusu uz Ziemeļāfriku, un arī mēs esam to paplašinājuši līdz Jordānijai. Specifiskas programmas tālāk. Mēs esam strādājuši pie nepavadīto nepilngadīgo darbības plāna un arī rokas grāmata vecuma noteikšanai sagatavota cilvēku tirzniecības um, situāciju izvērtēšanu un, visbeidzot, jāpiemina sadarbība ar uh, tiesām. Par sadarbības tīklu runājot, jāpiemina sadarbība ar parlamentu, ar uh, Eiropas Savienības padomi un citām institūcijām. Tālāk nākošie soļi un prioritātes 2014. gadam. Mūsu darbība uzmanības centrā būs jaunā patvēruma pakete. Esmu gandarīts, ka šī pakete ir pieņemta un gribu pasvītrot, ka šis ir ļoti nozīmīgs solis Eiropas Savienības patvērumu politikā, sāk, ka palīdzot pāriet no minimāliem standartiem līdz harmonizētiem, ir ārkārtīgi liels solis uz priekšu. Tas ir pieprasījis eh, daudz enerģijas, daudz uzmanības to ieviešanā, un EPAB liela enerģija tiks piešķirta šim ieviešanas procesam. Likums darbībā. Mēs atbalstām ne tikai likumu uzrakstīšanu, bet to, lai likums darbotos, lai tas nepaliktu tikai uz papīra. Un jūs nebūsiet pārsteigti, ka eh, galvenais uzsvars šeit ir uz eh, izcelsmes valsts informāciju un praktisko kooperāciju, tāpat arī agrīnās eh, apziņošanas pasākumi Un esam iecerējuši sniegt konkrētu veidu nepieciešamo palīdzību dalībvalstī. Mēs esam ar Itāliju eh, sadarbojušies šeit lielā mērā un palīdzam eh, Itālijai koriģēt daudzus trūkumus, kas ir konstatēti. Protams, ka tas ir iespējams tikai gadījumos, eh, kad eh, tiek nodrošināti nepieciešamie līdzekļi, un esam gandarīti un pateicīgi Lībe komiteja un parlamentam par atbalstu. Bet tas, ko jūs prasāt no e-pub, ir iespējams, un to var nodrošināt tikai cilvēki, un tie ir gatavi jūs atbalstīt. Un noslēgumā gribu pasvītrot kā aģentūras darbā vissvarīgākais punkts ir cilvēku resursi. E, agrīnās apziņošanas un citu darbību turpināšana ir noderīga un jānorāda, ka katru mēnesi var parādīties jaunas situācijas, jauni pagriezieni, un tas atkal pieprasa cilvēku resursus. Paldies vēlreiz jums par atbalstu, un esmu tagad gatavs atbildēt jautāju, uz jautājumiem. Paldies! Liels paldies, Visera kungs! Labrīt visiem! Ir trīs, četri runātāji pieteikušies. Pirmais ir pirmā Vikstrēms kundzes sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies jums, eh, Viserkungs, par to, ka ieradāties un paldies par lielisko prezentāciju. Vienmēr ir jauki jūs eh, uzņemt un uzklausīt, jūs informēt mūs par pēdējiem notikumiem Eiropā. Um, praksē uh, dalību valstīs, un tas jūs, uh, to jūs minat arī ziņojumā, ir risks, ka cilvēki tiks nosūtīti uh, um, atpakaļ uz uh, valstīm bez garantijām, ka tur viņiem klāsies uh, pienācīgi labi. Un tad ir jautājums, cik liels ir risks un ko mēs darām, lai no tā izvairītos. Proti, vai tiek uh, labāk uh, novērots um, atgriešanās uh, operācijas un kas notiek ar cilvēkiem um, pēc tam, kad viņi ir atgriezušies. Un šis uh, uh, princips ir svarīgs arī jaunajā ziņojumā, kur Kaljokungs ir referents par jūras robežām. Kā jūs redzat jūsu lomu uh, šajā kontekstā? Es kopā ar jums un uh, daudziem citiem kolēģiem šajā telpā ļoti lepojos ar uh, Eiropas patvērumu sistēmu. Es domāju, ka tas ir lielisks sasniegums, tas nodrošināt labākus uh, standārtus un procedūras patvērumu pieprasītājiem. Bet tagad mēs saskaramies ar nākamo izaicinājumu, un tā ir ieviešana, ko jūs jau minējāt. Uh, regulas un direktīvas būs jāievieš visās dalību valstīs. Es augsti vērtēju EPAB lomu šajā kontekstā, un man ir prieks, ka ir Dublīns regulā šis jaunais agrīnās brīdināšanas mehānisms. Tas jums ļaus cieši novērot visas dalību valstis. Vai līdz šim jums ir bijušas problēmas dalību valstīs? Um, lai uh, ar to, ka dalība valsts varbūt uh, nesadarbojas šajā jautājumā. Problēma tomēr ir arī tāda, ka sistēma ir pieejama tikai uh, cilvēkiem, kas jau ir sasnieguši es teritoriju un pieteikusies uz patvērumu uh, fiziski esot klāt valstī. Tāpēc es domāju, ka tagad mums ir uh, jāspēr nākamais solis, varbūt tā būs trešā fāze šajā sistēmā, proti Eh, ceļi, eh, kā šobrīd sasniegt Eiropas Savienību, bieži vien ir ļoti bīstami. Aizvien vairāk cilvēki iet bojā vidusjūrā. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz priekšādātais kundze lūdzu eh, Vikstrēms kundze pabeigt. Tātad, kā jūs paredzat tiesisku veidu, drošu veidu, kā nokļūt Eiropas Savienībā, lai pieprasītu patvērumu un kā jūs paredzat, uh, kā mēs varētu patvēruma sistēmu uh, izveidot kā legālās migrācijas sistēmu un nodrošināt legālas ceļus iekļūšanai Eiropas Savienībā. Es atvainojos, es raugos uz pulksteni un uh, es aicinu visus izteikties nedaudz īsāk. Tagad katram runātājam būs maksimāli divas minūtes. Vanda Kampa kungs nākamais, pēc tam Jotavas kundze, Mecelas kundze, Bronsa kungs, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad eh, slēdzam runātāju sarakstu. Vanda Kampa kungs, lūdzu. <clears throat> okay. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties Visera kungam eh, par to, ka viņš atrada laiku ierasties uz mūsu sēdi un paldies par eh, prezentāciju. Man būtu trīs īsi jautājumi. Vispirms par Sīriju. Es domāju, ka tas ir eh, neizpildāms uzdevums vismaz tādā apmērā, kā mēs to vēlētos. Proti, runa būtu par to, lai eh, Sīrijas bēgļi nonāktu Eiropas Savienības teritorijā. Vai jums ir eh, kādi kontakti ar Turciju un Jordāniju? Par veidu, kādā mēs varētu virzīt bēgļu plūsmas. Uh, Es eh, tāpat domāju arī par eh, Norvēģiju un eh, Šveici, vai šīm valstīm arī nevajadzētu iesaistīties un uzņemties atbildību šajā jomā. Otrais jautājums - cilvēku resursi. Jūs teicāt, ka ir nepieciešamība, mm, lai būtu eksperti, kas zinātu patvērum, Eiropas patvēruma tiesības, un mm, šie ir, jo, ka jums ir nepieciešama arī uh, Mm, pagaidu darbinieki. Es vēlētos zināt, kāda ir sasaiste starp šiem cilvēkiem, kas strādā ilgtermiņā un īstermiņā. Tālāk Krievija 2012. gadā mēs eh, zinām, ka vairākums patvērumu prasītāji nāk no Krievijas un jūs esat eh, izvērtējuši situāciju vai jūs uzskatāt, ka tas ir kāds Putina valdīšanas iespējas vai ir kādi citi iemesli? Jā, tavas kundz, lūdzu. Искам да поздравя господин Висер Нес. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu apsveikt Vīseru kungu ne tikai par lielisko prezentāciju, ko viņš mums sniedz, bet arī par ziņojumu. Es atzīstu, ka man nav bijusi vēl iespēja to visu izlasīt, bet es redzēju pietiekam satraucošus skaitļus. Tie ir saistīti ar pieaugošo bēgļu skaitu no Sīrijas. Un, protams, tas uh, liek mums uzdot jautājumu par kapacitāti patvērājumu pieprasītājiem. Viena no valstīm uh, ir Bulgārija, uh, kas varētu ciest no šī pieauguma, un arī Grieķija tās ir ārējās robežas Eiropas Savienībai. 46% ir pieaugums uh, Gri uh, Bulgārijā, tātad uh, vairāk nekā mūsu kapacitāte. Diemžēl. Uh, um, humanās palīdzības komisārs nevarēja sniegt mums nekādas cerības, ka um, mēs varētu atbalstīt šos cilvēkus, jo nesen viņi teica, ka finansējums humānajai palīdzībai ir drastiski samazināts, un viņa minēja divus miljonus eiro, kas ir palikuši šādai palīdzībai. Ārējās Eiropas Savienības robežas, uh, protams, ir arī Um, tādā geogrāfiskā zonā, kur uh, ziema būs smaga. Un um, jūsu analīze šajā ziņā bija tāda, ka jūs teicāt, ka viens no galvenajiem jūsu uzdevumiem ir uh, specializēta palīdzība valstīm. Kā jūs uh, gatavojaties palīdzēt Bulgārijai un Grieķijai attiecībā uz Sīrijas bēgļiem? Paldies, Jotavas kundze, Mecels kundze. Thank you, thank you. Paldies, eh, doktor Visar, par jūsu ļoti eh, visaptrošo prezentāciju. Es izgāju cauri šim gada ziņojumiem, un man prieks, ka šī organizācija labi darbojas Maltā. Paldies arī par mūsu uh, auglīgo sēdi jūlijā, kad man bija iespēja uh, redzēt, kā jūs strādājat uz vietas. Uh, mani nav jāpārliecina, ka šai institūcijai ir jāatvēl pienācīgi līdzekļi, lai tā varētu veiksmīgi darboties. Mēs visi zinām, ka Malta uzņem disproporcionāli lielu skaitu bēgļu, un uh, solidaritātes vārtē ir jādomā par bēgļu pārvietošanu uz citām ES valstīm. Uh, Maltai ir, eh, protams, ierobežojums, eh, ka tā ir ļoti maza valsts ar eh, lielu iedzīvotāju blīvumu. Tātad mēs nedrīkstam raudzīties tikai uz absolūtiem skaitļiem, bet tas jāizvērtē attiecībā pret valsts īpatnībām. Tātad es, protams, biju ļoti vīlusies par 47. lapusi ziņojumā, kur bija skaitļi, proti, ka no 217 um, kandidātiem tikai 14 uh, kā, bēgļi tika pārvietoti uh, Rima sistēmas ietvaros, pārējie bija divpusēji uh, atrisināt gadījumu, un tāpēc man ir jautājums, kāpēc tas netika atrisināts. Um, Birokrātiskas lietas taču var atrisināt, un varbūt vajadzētu aicināt dalību valstis neuzliekt pārāk augstus un neizpildāms kritērijus. Uh, un arī EASA regulas eh, piektajā pāntā ir skaidri teikts, ka eh, ir jāveicina pārvietošanas aktivitātes starp dalībvalstīm un jāizdara spiediens uz dalībvalstīm, lai tās eh, uzņemtos savu daļu atbildības. Komisija ir paziņojusi par uh, Uh, pārvietošanas fórumu, kas tiks organizēts šomēnes, un visarkungs jūs tur uzstāsieties. Es ceru, ka jūs spēsiet pārliecināt uh, dalībvalsts, ka tām ir jāuzņemas, uh, jāuzņem arī daudz bēgļu no Maltas. Paldies, Brunsa kungs. Yes, people... Jā. Cilvēki, kas saskars ar negatīvu attieksmi, ir jāaizsargā, un tomēr, ja um, cilvēki mi, imigrē, tad viņi to dara pēc savas izvēles. Viņi nevar um, ceļot un tad pieteikties kā patvēru meklētāji tikai tad, ja viņi tiek pieķerti kā imigranti. Un tad, kad šie pieteikumi tiek atteikti, protams, cilvēks neviens prom nesūta. Un pat desmit gadus var vilkties šīs pieteikuma izskatīšanas procedūras. Uh, cilvēki, kas ieceļo nelegāli, ja mēs viņiem atļaujam pieprasīt patvērumu, kad viņi tiek pieķert, tas tikai veicina nelegālo migra, imigrāciju un tas noved pie šiem daudziem bojājas gadījumiem vidusjūrā, kas jau tika minēts. Afganistāna, Sīrijas bēgļi, varbūt, ja rietumalstis neīstenot kara darbību Afganistānā, tad varbūt cilvēkiem nebūtu bijis jādodas prom. Pilsoņkars Sīrijā Um, to iedrošina arī uh, Turcija, Izrēla un citas dalība valsts, piemēram, Saudārābija, un, protams, arī rietum valstis, uh, daudz no kurām cenšas pašas iesaistīties kardarbībā. Ja uh, karus mēs uzturam un īstenojam, tad nevajag būt pārsteigtiem, ka cilvēki vienkārši dodas prom no valstīm, kurās ir kardarbība. Paldies! Paldies, Bronsa kungs! Un pēdējā um, Kellers kundz, kas vēlas izteikties, bet pēc tam noslēgsim sarakstu un dosim vārdu Viserkungam atbildēm. Lūdzu, Kellers kundze. Paldies, es atvainojos, ka es nedzirdēju um, ievadvārdus, jo man bija jābūt citā uh, komitejā, tāpēc neuzdošu nekāds jautājums, bet es gribētu uzsvērt no zaļo puses, ka uh, um, EPAB veic ļoti labu darbu, un tam vajadzētu būt vienam no pamatpīlāriem mūsu um, politikā, un tas būtu jāatspogļo arī budžetā, jo tagad patiesībā mēs uh, atturam uh, cilvēkus no ieceļošanas, kaut gan mums vajadzētu tieši pretēji uzņemt šos uh, patvēru meklētājs, kam nav citur, kur palikt. Uh, Bet mēs nevaram, protams, uh, prasīt EPAB visu atrisināt, tas būtu jāatzīst arī dalībvalstīm, bet mums nevajadzētu aizmirst, ka šeit ir runa arī par solidaritāti ar cilvēkiem, kam ir nācies bēgt no savas izcelsmes valsts, kara, vajāšanas dēļ un citu iemeslu dēļ, kurus mēs pat nevaram iedomāties. Mums tāpēc vajadzētu noteikti uh, izrādīt solidaritāti ar šiem cilvēkiem un uh, Uh, patvēruma uh, atbalsta birojas noteikti var strādāt uh, ar dalībvalstīm, lai veidotu pienācīgas patvērumu meklētāju uzņemšanas sistēmas un palīdzētu šiem cilvēkiem. Paldies! Paldies, Kēlers kundze! Tagad vārds atkal Viserkungam, lai atbildētu uz jautājumiem. Much, Paldies, priekšsēdētāji! I will answer in the order of uh, the questions this time. Uh, Honourable Mrs. Wickstrom asked about Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem tādā kārtībā, kā tie tiek uzdoti. Uh, Eh, Veikstrāvas kundze uzdev jautājumu, kas notiek um, ar um, cilvēkiem, kas tiek nosūtīti atpakaļ un iespēju, neizrēdīšanas iespēju. Ir Eiropas eh, pa, patvērumu sistēma garantē procesa kvalitāti, lēmuma kvalitāti. Un, eh, lai šādas at, atgriešanas situācijas un atpakaļ neizraidīšanas eh, parādības nenotiektu. Tomēr arī no praktiskā viedokļa vienīgais iemesls un risinājums eh, tā saucamais nožefulmo jeb atpakaļ nenosūtīšana ir viscaur jāgarantē procesā tad, kad tā notiek mūsu sistēmas ietvaros. Un tikai ar šādām garantijām var e, lūgt, pieprasīt cilvēks nosūtīt, no kurienes tie ir ieradušies. Ja gala lēmums ir tāds, ka nepastāv šāds e, non-refulmo, jeb atpakaļ nenosūtīšanas e, risks. Un šis jautājums ir tīri praktisks un koncentrēsimies vairāk uz procesa kvalitāti. Jaunajā sistēmā pakete ir paredzējusi plašu soļu šajā virzienā, un es nonāku pie jautājuma otrās daļas - sadarbība eh, starp dalībvalstīm un dalībvalstu kapacitāti. Es ar gandarījumu jūs informēju, ka sadarbība ir ļoti pozitīva. Mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie dati, protams, vienmēr to varētu būt vairāk, atsevišķi dati vēl netiek uzkrāti visās dalību valstīs un nevar pieprasīt tādu datu, kas nav, bet arī šeit mums ir ļoti pozitīvas attieksmes no dalību valstīm. Mēs cieši sadarbojamies ar dalību valstīm, komisiju Frontexu un mūsu e, darbs ir pakļauts arī uzraudzīšanas procedūrām. E, Nākošais jautājums ko, - kopīgā patvēruma sistēma. Es ceru, ka tāds brīdis pienāks. Līkums mainās dinamiski ne tikai dalībvalstīs, bet arī Eiropas Savienībā. Un E, migrācijas parādības e, mainās, bet par kopīgo patvērumu likumu runājot, e, nav manās kompetencijas šo procesu iniciēt. Taču es sagaidu, ka tā notiks. Vanderkampfa kungs uzdeva jautājumu pār Sīriju un iespējamām darbībām šajā reģionā. Ja es to tā pareizi sapratu, šobrīd EPAB nav šāda primāra uzdevuma, mēs koncentrējamies uz darbībām Eiropā, bet es zinu, ka komisija un ADD strādā šajā virzienā un mēs tieši ar viņiem sadarbojamies taiskaitā, lai novērstu darbību pārklāšanos, bet arī, lai varētu maksimāli drīz apmainīties ar informāciju. Piesaistītās asociētās valstis Šveice un citas sadarbojas gan ar komisiju, gan ar ADD, gan ar mums, eh, ar EPAB. Pagaidu un pastāvīgie darbinieki. Uh, mēs sadarbojamies ar abiem mūsu terminoloģijā. Um, tas gan skan mazliet citādi, bet um, Tas ir vislabākais veids, lai to raksturotu. Mums ir pastāvīgie darbinieki, papildus tam zināms skaits pagaidu darbinieki, it īpaši tad, kad ir runa par nacionālajiem ekspertiem, tām situācijām, kas ir pagaidu vai kas, eh, kam ir jāpievērš pagaidu uzmanību. Piemēram, Krievija vai Rietumbalkāni. Mēs šajos gadījumos esam rekrutējuši patiesus ekspertus šo, šajos jautājumos uz ierobežot laiku, uz, uz trim ceturšņiem, uz vienu gadu, un pēc tam viņi atgriezīsies savās galvaspilsētās. Un mēs varēsim izmantot un izplatīt viņu veikto pētījumu rezultātus. Tādā veidā tas darbojas Krievija un Putina efekts. Es nezinu, vai tas ir Putina efekts, bet e, pieaugums e, nāk galvenokārt no čečeniem vai tiem, kas uzdodas par e, čečeniem. Pagaidām lielākā daļa eh, apgalvoka tādi ir, es eh, vairāk komentēt nevaru par to. Par Sīriju, ko mēs varam runāt dalību valstu kapacitātē. Eiropas mm, patvērums sistēmas pamats ir tās, ka ikviena dalība valsts ir atbildīga par savu sistēmu un par savām kapacitātēm. Un EPAB sistēma ir tā, ka atsevišķos gadījumos mēs varam piedāvāt konkrētu atbalstu, lai šo kapacitāti uzlabotu. Mēs to darām vairākos gadījumos un pilnīgi noteikti pieminētajām valstīm mums ir atvērta līnija un mēs dzirdīgi izturamies pret šādiem papris, prasījumiem. Ja izveidojas patiesa ārkārtas situācija, tad neviena dalība valsts nevar būt pilnībā sagatavot pilnīgi atšķirīgām kapacitātēm. Un šajā gadījumā mēs varam sagaidīt, ka EPAB sniegs ārkārtas atbalstu un tai skaitā pagaidu papildus kapacitāti dalību valstīm dažādos eh, patvērumu procesa etapos. Vienīgais, ko mēs nekad nevarēsim saskaņā ar noteikumiem izdarot, ir pieņemt individuālu lēmumu, kurš ir dalībvalsts prerogatīva. Par Maltu runājot, es situāciju ļoti labi pārzinu un paldies par sirsnīgajiem vārdiem. Jūsu novērtējums ir pareizs ērima ir sniegusi mazākus skaitļus un vairāk darbība ir bijusi divpusēja, un mēs esam pagājuši gadu pētījuši iemeslus un iedarbību šim procesam, un ir jāņem vērā vairāki divpusējie uh, nosacījumi, bet kopumā mēs varējām izdarīt slēdzienus balstoties uz eh, faktu konstatējumiem, ka that there are several improvements possible. Improvements on the side of the ka ir notikusi zināma uzlabošanās, taiskaitā uzlabošanās um, visās pusēs un relokācijas fórums, par kuru eh, jūs runājāt. Par to mums notiks eh, produktīva diskusija par to, kas būtu iespējams. Pēdējie divi jautājumi, ko uzdeva deputāti Bronks un Kellere. Es uh, abus uzklaus vairāk kā paziņojumu. Un runājot par, par migrāciju, par nelegālo migrāciju, tas ir fakts, bet e, ne man e, izteikties par to, vai šī politika ir pareiza vai nepareiza. Kellers kundze, paldies par stimulējošajiem vārdiem. Mēs ar, eh, esam gandarīti, ka mūsu darbam seko. Mēs esam gatavi turpināt atbalstīt ne tikai dalībvalstu, bet arī Eiropas institūcijas un parlamentu. Paldies! Paldies, Fiserkungs! Ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu un mēs pārējam pie nākošā, kas ir Klāsa kunga ziņojums. Uh, Kolēģi, mums ir mazliet jāpātrina darbs, jo mēs esam iekavējuši. Eh, sanāksme. Šis ir devītais darba kārtības eh, punkts, kas ir lēmuma 209 šķērsvītra 935 šķērsvītra TE pielikam grozīšana attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus. Libe komiteja ir pieprasījusi atzinumu no juridiskā dienesta par instrumentu un Es vispirms lūgušu izteikties juridiskā dienesta pārstāvis, lai tie prezentētu savus atzinumus, pēc tam došu vārdu referentam. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos īsi apkopot uh, šo sarežģīto uh, juridisko atzinumu par četr, četriem jautājumiem, kurus uh, jūs jā, uzdevāt par padomas lēmumu projektu par Eiropolu nolīgumiem. Šis lēmums piedāvā pievienot četras vienības šajā sarakstā. Pirmais jautājums bija, vai eh, tagadējais priekšlikums un procedūra, kas ir izvēlēta parlamenta iesaistīšanai, proti konsultācija procedūra, bija juridiski pareiza. Kā Jolas kungs, kolēģi, vai eh, tie, kas sarunājas, varētu iziet ārā un zālsiņi varbūt varētu par to parūpēties? Nu, nedaudz varbūt tālāk ārā. Uh, Es atvainojos, ka jau kungs lūdz jums vārds. Secinājums, kuru mēs eh, izdarījām par pieno jautājumu, bija tas, ka ne juridiskais pamats, uz kur ir balstīts priekšlikums, ne arī procedūra, kas ir um, izvēlēta parlamenta iesaistīšanai, nav pareiza. Priekšlikums ir balstīts uz virknī pāntu no dažādiem padomas lēmumiem, bet um, šķiet, ka tas nav balstīts ne uz vienu no līguma pāntiem. Un tas uh, varētu tikt uzskatīt kā situācija, ka ir iesaistītā sauktās sekundārā juridiskā bāze, kas nozīmē, ka juridiskā bāze, kas nav noteikta līgumos un kuru institūcija nosaka pati. Kopiena tiesa jau ir ieņēmusi negatīvu pozīciju attiecībā uz sekundāru juridisko pamatu veidošanu pēc Eiropas parlamenta iesnieguma. Tiesa uzskata, ka sekundārā juridiskie pamati dod institūcijai e, likumdošanas pilnvaras, kas pārsniedz tās, ko nosaka līgums, un tas arī pārkāpja institucionālo līdzsvaru principu. Un e, priekšlikums, kas tiks pieņemts, balstīsies tikai uz sekundāro juridisko pamatu. Uh, un tad varēs iesniegt iesniegumu par to, ka trūkst e, pienācīgs juridiskais pamats. To, piemēram, varēs darīt e, parlaments. Un arī iesaistīšanās procedūra ir e, um, nepiemērota um, par tām institūcijām, ar ko var noslēgt uh, nolīgumus. Un šis uh, lēmums tiek piedāvāts pēc Lisbonas līguma stāšanās spēkā. Uh, un tam būs jāsako jaunajam ieviešanas pasākumu deleģēto aktu režīnam. Tas prasa, lai Eiropola uh, lēmums tiktu grozīts, uh, lai noteiktu, vai uh, trešo valstu saraksts uh, var tikt pieņemt kā uh, vai no ieviešanas pasākumu vai deleģētie akti. Uh, procedūra, kas jāizmanto, lai mainītu Eiropola lēmumu, ir parastā likumdošanas procedūra. Tāpēc ir tikai divas eh, iespējas, kā var mainīt šo trešo valstu sarakstu, ar kuru Eiropols var noslēgt nolīgums. Vai nu Eiropola lēmums eh, un valstis mainās eh, ar deleģēto vai iepriekšanas aktu, vai arī Eiropola lēmumā pašā tiek ierakstīts, eh, ka var noslēgt nolīgums ar šīm četrām vienībām. Otrs jautājums attiecas uz parlamenta priekšlikumu par, par mm, pozīciju par šo priekšlikumu, vai tas eh, kaut kā varētu ietekmēt tiesas lietu. Šajā jautājumā ir pietiekami teikt, ka parlamenta tiesību īstenošana iesniegt pieteikumu nav nosacījums eh, attiecībā uz parlamentu ieņemto pozīciju, tad, kad uh, šis akts tika pieņemts. Trešais jautājums attiecas uz uh, to, vai jaunā Eiropola regula um, stāsies spēkā pirms uh, um, būs pabeigts sarunas par visiem jaunajiem sadarbības nolīgumiem. Šeit ir uh, jāprecizē, ka trešā un ceturtā jautājuma atbildes ir ļoti atkarīgas no jaunā Eiropola regulas teksta, kāds tas tiks pieņemts. Līdz ar to uh, juridiskais atzinums var sniegt tikai eh, tādas hipotētiskas atbildes uz šiem jautājumiem, jo nav iespējams paredzēt, kāds būs saruna rezultāts starp uh, likumdevējiem. Un atbildes, kas ir piedāvāts mūsu atzinumā, ir balstīts uz eh, Eiropola regulas tekstu, kāds tas ir tagad piedāvājumā. Uh, Un atbild uz trešo jautājumu ir tāda, ka jaunā Eiropo regula stāsies spēkā pirms uh, visas sarunas par jauno sadarbības nolīgumu būs eh, pabeigtas, un 31. un 77. pāns regulā paliks tādi paši, tad jaunajiem sadarbības nolīgumiem būs eh, jāievēro eh, noteikumi, kas tiks noteikti jaunajā Eiropola regulā. Un uh, Te būs jānoslēdz saskaņā ar 218. līguma pantu, un tur būs jābūt attiecīgām klauzulām par privātumu un pamatiesību ievērošanu. Ceturtais jautājums attiecās uz piedāvātajām izmaiņām jaunajā Eiropola regulā. Tur ir runa par pamatprasībām, saskaņā ar kurām um, tiks veidot sadarbība ar trešajām valstīm, un jāskatās, vai tur jau ir kooperācijas nolīgumi Un, eh, ja tur būs pārkāpumi, tad tur būs jāved sarunas no jauna. 73. pants, otrais punkts, eh, Eiropo regulā nosaka, ka Eiropo regulas eh, stāšanās spēkā neietekmē Eiropolu iepriekš noslēgto nolīgumu uh, spēkā esamību. Saskaņā ar uh, attiecīgo noteikumu regulas projektā Eiropola var nodot datus trešās valsts uh, uh, iestādē vai kādai starptautiskai organizācijai, ja ir attiecīgs nolīgums, kas ir noslēgts starp šo valsti un Eiropolu vai uh, organizāciju un Eiropolu. Un tāpēc uh, regulas piedāvātais teksts, kāds tas ir tagad, uh, parāda, ka Eh, sadarbības nolīgumu, kas jau ir pieņemti iepriekšējā režīmā, um, paliks spēkā un tur nebūs vajadzīgs jaunas sarunas. Tas uh, ir pavisam īsumā par tiem secinājumiem, kurus mēs uh, izdarījām mūsu juridiskajā atzinumā. Paldies par uzmanību. Paldies, Kajals kungs, Klās kungs. Jā, dank u, uh, voorzitter. Ik zal kort zijn, uh, dus het gaat om een voorstel. Uh, om Europol de mogelijkheid eh, te geven om. Paldies, priekšsēdētāji. Šis eh, priekšliekums ļaus eh, noslēgt vienošanos ar Brazīliju un apvienotiem Arābu Emirātiem un vēl dažām valstīm. Šie jautājumi skar dažas valstis un runa ir par operatīvo sadarbību, proti personisko datu apmaiņa eh, tiks notiks ar trešajām valstīm. Un tik līdz šis priekšlikums parādījās, mums likās, ka būs juridiskas mm, problēmas. Un uh, tieši tajā brīdī arī komisija e, nāca klajā ar jaunu Europolu uh, regulas priekšlikumu, kas attiecas uz mm, procedūrām ar attiecībā uz vienošanām. Un es pateicos uh, juridiskajam dienestam šo jautājumu aizstāvēja grupas šajā komitejā, kas aizstāvēja juridisko pamatu, kāds tika izvēlēts, un juridiskā dienesta uzstāšanās apkopojums parāda to, ka šis priekšlikums nevar balstīties uz procedūru, kādu paredzēja uh, iepriekšējais līgums. Procedūru uh, tagad ir mainījis Lisabonas līgums, un ja Eiropols regula stājas eh, spēkā pirms vienošanām par četriem nolīgumiem, tad varētu būt problēmas ar jaunu Eiropola regulējuma eh, juridisko spēku. Te ir jautājums par dātu aizsardzību, te ir eh, virkne uh, problēmu var rasties e, valstīs, kuras jau ir noslēgušas nolīgumus un varbūt e, problēmas tieši ar šo datu apmaiņu. Un es e, pievienojos parlamenta juridiskā dienesta teiktajiem, es vēlētos uzsvērt. Es gan nevēlos apstrīdēt Nu, vienošanos noslēgšanu ar citām valstīm. Es domāju, ka tur ir leģitīmi iemesli, bet mums parlamentam vajadzētu uzstāt uz pēc iespējas skaidrāku un precīzāku regulējumu, kas eh, tuliņ pat eh, nerada kādus juridiskus tiesiskas dabas eh, konfliktus un pašreizējais priekšlikums pašreizējā formā būtu jānoraida. Ja padome tomēr to pieņems pašreizējā formā, tad mums neatliks nekas cits, kā vērsties pie Europola. Uh, un aicināt nesākt sarunas ar šīm trešajām valstīm, kamēr jaunais Europol mm, regulējums nav stājies spēkā. Paldies, tas ir skaidrs. Paldies, Klausa kungs. Tagad mēs uzklausīsim ēnu referenti Ruminesa kundzi, kura pārstāv Diezdemeras kungu. Divas minūtes jums. Paldies, izteikšos īsāk nekā divas minūtes savām biedrā Augustīna Dias Demēra vārdā. Iesākumā gribu pateikties referentam klāsa kungam par to, ka ir noraidīts šis priekšlikums un ceram, ka tiks pabeigts skatīt juridiskā. Uh, eh, pasākums par uh, kuru pie kur strādā Dijas Demērē, domāju, ka ir saprātīgi atlikt uz vēlāku laiku sarunas eh, par nolīgumiem ar trešajām valstīm, un tāda ir referenta nostāja. Paldies, Himēnes kundze, arī par to, ka izsakaties īsi, un tagad e, sociāldemokrāti. Jā, es arī varu izteikties ļoti īsi. Es pievienojos eh, referenta pozīcijai. Manuprāt, tur arī viss tika jau pateikts, un mēs jau vairāk kārt esam dzirdējuši, ka attiecībā uz Eiropolu regulu tur lietām vajadzētu notikt diezgan uh, ātri, un tāpēc mums nevajadzētu neko darīt, kam nav nekādas jēgas un kas radītu tikai konfliktus. Gribētu tikai norādīt uz to, ka valstu sarakstā, kas mums jau tagad ir, ir arī, piemēram, ASV, un es nezinu, vai uh, tur datu drošības standarti tā tiek ievērot, kā mēs vēlētos. Paldies! Alfāno kundze nav klāt, Grīsbekas kundze Aldevārdā, ne? Tavareškungs zaļo vārdā, viņš nav klāt, EKR. Neviens neizteiksies EKR vārdā. Veržjā kundze goja vārdā lūdzu. Oui, je... Es uh, izteikšos uh, skaidri un īsi. Uh, tas ir tiešām notikums, ka es piekrītu Klaisa kungam, bet es viņam pateicos par ieguldīto darbu, jo es domāju, ka uh, esam vienisprātis. Uh, aicinot uz piesardzību un uzmanību. Attiecīgo valstu saraksts ir neviendabīgs, un es pievienojos bažām, kādas mums var rasties pašreizējā situācijā. Mēs zinām, ka jebkura vienošanās, kas ietver datu apmaiņu, uh, būtu jāskata ar lielu uzmanību un piesardzību. Valstu sarakstā ir vismaz dažas valstis, kurām ir atšķirīga tiesiskā sistēma, kas var tikai radīt satraukumus un bez šīs juridiskās bāzes vēl. Un es pateicos, ka referents uzstājus to savā zi ziņojumā. Paldies, Veržā kundze. Vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt? Nē. Vai komisija vēlas reaģēt? Nē. Kāds uh, prezidentūras padoms vārdā? Jā. Ja? Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Prezidentūras vārdā es gribētu pateikties jums par šo diskusiju un pateikt, ka tagadējais padomas lēmums ir vienīgais mums pieejamais juridiskais pamats. Pama, padome to Um, izmanto līdzinējiem darbam, līdz stāsies spēkā jaunā regula. Jūs zināt, ka par regulu ir diezgan uh, dzīves diskusijas gan padomē, gan parlamentā. Tātad padome atzinīgi vērtē to, ka uh, parlaments uh, saprot šīs darbības vajadzības un uh, arī mēs atzīstam, ka šeit tiešām pastāv bažas par datu aizsardzību, un tāpēc aicinu turpināt sadarbību, jo ne parlaments, ne padome nevēlas nekādus juridiskus šķēršus. Mēs turpināsim sadarbību un cerams radīsim risinājumu šajā jautājumā. Okay. Paldies! Liels paldies! Tas ir neparasti liels. Uh, vienprātības eh, apjoms. Klāskungs, pēdējās piezīmes. Jā, es eh, pavisam īsi vēlētos pateikties eh, no referentam par vienprātību kādu. Es varu redzēt, es pateicos arī juridiskajam dienestam par ieguldīto darbu. Paldies! Liels paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš, ja kāds vēlas to darīt, tad tas ir 24. septembris 12 un balsojums Libē notiks 17. oktobrī. Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu pāriem pie 10. punkta ārējo rūras robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Eh, tas ir tā kā tāds eh, Monty Python sketch, nevis uh, dokumentu nosaukums. Koeljo kungs. Jūs esat referents un stādīsiet priekšā savu ziņojumu. Lūdzu, jums vārds. So, so much. Paldies, priekšsēdētāji. Virsraksts ir garš un tas nav ziņojums, tas ir darba dokuments. Sākumā trīs lietas. Pirmkārt, tas, ko mēs jau zinām. Pēdējā desmitgadē visu vidusjūras reģionu ietekmēs starptautiska reģionālas ģeopolitiskās attīstības procesi, kas ir noveduši pie lielas politiskas nestabilitātes un pieaugušām e, migrācijas plūsmām. Eiropas Savienības dienvidu valstis saskars ar lielu personu skaitu no vidusjūras reģiona, bēgot no konfliktiem, vajāšanas vai vienkārši, lai uzlabotu savas ekonomiskās iespējas un lai nokļūtu Eiropā pa jūras ceļiem. Lai gan šī parādība nav tik plaši izplatīta visā Eiropas Savienībā, tā ietekmē Eiropas Savienību kopumā. Un ir nepieciešams eh, šajā sakarā sniegt reakciju no Eiropas Savienības puses, lai atbalstītu tās valsts, kuras visvairāk cieš no eh, nelegālās imigrācijas pa jūras ceļu. Eh, un padome, komisija aicina turpināt pieturēties pie vecā lēmuma, iz, ieviest uh, esošos nosacījumus Eiropas Savienības un starptautiskajā likumdošanā, lai pārvarētu atšķirīgas interpretācijas, ko piemēro dalību valstis un atšķirīgās prakses šajās valstīs attiecībā uz Frontex jūras operācijām. Bet eh, otrā daļa vecajā lēmumā eh, nesaistošās vadlīnijas eh, glābšanas situācijām un attiecībā uz pārtvērtējām personām var tikt pārveidots par šobrīd juridiski saistošiem instrumentiem, tiešā veidā piemērojumiem dalībvalstīs, nosakot not, noteikumu kopumu, kā risināt šādas situācijas, ko koordinē Frontex. Tiek mēģināt šādā veidā sniegt atbildi uz kritiku, kas bieži izskan attiecībās Frontex operācijām, kur izskan atsevišķi atvērti jautājumi attiecībā uz glābšanas darbu situācijām. Mēs visi piekritīsim tam, ka ir būtiski sniegt turpmāku juridisku skaidrumu attiecībos pamattiesību ievērošanu jūras uzraudzības kontekstā un attiecībā uz pārtverto vai jūrā izglābto personu. Uh, izturēšanos ar šīm e, personām, piemērojot ne, non-refulment principus. Atcaucos uz pašreizējo situāciju un eh, tiem aspektiem, ko mēģina aptvert komisija, un es mēģināšu līdz septembra beigām pabeigt savu uh, ziņojumu projektu un uh, gribu uzklausīt ieteikums no jums. Kā jau es sacīju mūsu iepriekšējā sanāksmē, cieša sadarbība starp mums visiem ir ne, ārkārtīgi būtiski, ja mēs gribam pieturēties pie saspringtā kalendāra un lai varētu panākt kompromisu vēl šī sasaukuma laikā. Nav jāatgādina, ka ja mēs gribam eh, pieņemt un pabeigt jaunu tekstu, tomēr spēkā ir padomas lēmums. Tāpēc mums ir jāstrādā ātri un jāpanāk kompromiss ar padomu. Paldies! Paldies! Un jā, kāds varēs panākt kompromisu, tad uh, tas būsit jūs. Es došu vārdu kompromisa, eh, komisijai vispirms un pēc tam padomē. Nilsen kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, lai gan pārāk daudz man nav sakāmā. Tomēr domāju, ka referenta darba dokuments ir ļoti precīzi, saprakst situāciju, izaicinājumu šajā jomā, un es neko daudz nevaru komentēt. Es varu tikai atkārtot, ka mēs esam pilnā jūsu rīcībā, lai varētu šo jautājumu virzīt. Paldies! Tālāk no Lietuvas prezidentūras puses. Zinkēvičus kungs. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, referenti, godājumie Lībe komitejas deputāti, paldies par iespēju izklāstīt Lietuvas prezidentūras plānus attiecībā uz šo jautājumu. Pirmkārt, gribu norādīt, ka Lietuvas prezidentūras viena no prioritātēm ir efektīva Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzība, jo mūsuprāt tas var palīdzēt Eiropu padarīt par drošāku, atvērtāku, ticamāku. Tāpēc ir svarīgi arī pieminēt faktu, ka e, Lietuva ir ieplānojusi vairāk Frontex sanāksmu nekā parasti, lai varētu šajā jomā panākt maksimālu iespējamo progresu. Regulas priekšlikums pār ārējo jūras robežu uh, Uh, uzraudzību sadarbību ar Frontex, mēs pilnībā uh, saprotam, cik tas ir svarīgi, vēl jo vairāk. Esam gatavi pielikt pūliņus, lai e, justīcijas tiesas nolēmums tiktu ieviests uh, maksimāli drīz. Runājot par šo regulas projektu izskatīšanu padomas darba grupās, Eh, tas jau ir sācies eh, īrijas prezidentūras laikā, un Lietuva turpina skatīt šo priekšlikumu. U otrdien notika sanāksme ar Frontex darba grupu, kas bija veltīta šīm regulas projektam. Ar gandarījumu gribu sacīt, ka pirmās reakcijas no daudzām delegācijām bija pozitīvas, bet ir jau tagad skaidrs, ka vairākos jautājumos atsevišķām dalībvalstīm ir iebildes. Prezidentūra aicina turpināt koncentrēties uz šiem jautājumiem, lai varētu panākt kompromisu attiecībā uz padomas nostāju par šo uh, jautājumu. Īpaši uh, problemātiski liek de, šķiet devītais un desmitais pants, kas regulē glābšanas darbu, procedūras, kā arī jādomā par pārtvēršanas un krastā izkāpšanas jautājumiem. Kā uh, Eh, par Eiropas eh, parlamenta referentu runājot, Koļo kungu, vispirms gribu pateikties par paveikto darbu un norādīt, ka prezidentūra ņems vērā ieguldīto darbu un turpinās to skatīt kompetentās darba grupās. Godamie parlamenta deputāti, paldies par uzmanību. Thank you. Um... Paldies. Un, uh... Tad Vaidenholzer eh, kungs no sociāldemokrātiem tagad. Paldies, gribētu pateikties referentam. Es domāju, ka būs iespējams ar viņu labi sadarboties un rast pozitīvu risinājumu šim ziņojumam. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi eh, nodrošināt drošību un uh, šis uh, vienotais tiesību akts arī ir ļoti svarīga ideja, un es ar uh, lielu interesi jau gaidu darbu dokumentu. Vairāk punkti man šķiet īpaši svarīgi, proti, ka atpakaļ nenosūtīšanas princips, uh, tas te tiek arī ļoti konkrēti definēts. Un vēl viens jautājums, kas, manuprāt, ir svarīgs tas ir tas, ka mēs atrodamies situācijā, eh, kad eh, bieži vien ir jāpieņem ļoti ātri lēmumi tādā tā kā stresa situācijā, un tāpēc ir svarīgi, lai personu status uh, precīzi varētu tikt noteikts, un bieži vien stresa situācijā tas nav iespējams. Mums ir arī jānodrošina uh, Uh, lai uh, tiktu konstatēts, kas notiek ar cilvēkiem, kuru identitāte nevar tikt uh, noteikta. Un svarīgs punkts ir arī, lai cilvēki tiktu informēti par savām tiesībām, ja viņi atrodas uz kāda kuģa. Un pēdējais punkts, kas man šķiet svarīgs, arī ņemot vērā um, Frontex operāciju, kas uh, Eh, ko mēs varējām novērot, eh, ir tas, ka jāpadara eh, konstatējams tas, kur tad viss tas notiek. Tas varbūt ir vienkārši, ja es esmu tajā pusē, kur tiek veiktas kontrols pasākumi, bet ja es esmu kādā gumijas laivā vidusjūrā, tad eh, man taču arī ir ļoti svarīgi, lai es varētu konstatēt, kur es atrodos un eh, kur notikusi šī glābšanas eh, operācija, un tas var arī izlemt individu nākotni. Un tāpēc šie punkti noteikti ir jānoskaidro. Esmu pārliecināts, ka šeit mēs kopīgi varēsim atrasināt šīs problēmas. Un arī ēnu referentu uh, Eh, sanāksmē parādījās liela vienprātība. Paldies! Vīkstrēms kundze nākamā. Thank you very much, and I do indeed. Paldies, un es arī atbalstu šo darba dokumentu, ko esat sagatavojis, Kaljo kungs, un jo īpaši es augstu novērtēju jūsu gatavību strādāt ļoti ātri, lai šo dokumentu varētu Nu, pieņemt pēc iespējas drīzāk. Es esmu gatava ar jums šajā jautājumā sadarboties. Neiedzināšos pārāk detaļās, bet gribētu pieskarties vairākiem bāžu jautājumiem. Ir eh, jānodrošina, lai šis eh, atpakaļ nenosūtīšanas princips attiektos uz visiem, ne tikai uz bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Tas ir arī jāievēro jebkurā laikā. Ir um, jāizvērtē uh, aizsardzības vajadzības, kādas ir cilvēkam, bet tas nevar notikt uz kuģa. Un ir jānodrošina, lai viņa pamatiesības netiktu pārkāptas. Ir arī būtisks risks, ka tiks pārkāpts ne, atpakaļ nenosūtīšanas princips, ja mēs ļau, no, nu, pieļausim kolektīvās izraidīšanas un cilvēku noraidīšanu jau uzreiz jūrā. Un mums jānodrošina, lai tas nenotiktu. Uh, šis priekšlikums jau ir aizkavējies dažādiem eslu dēļ, kā mēs zinām. Es esmu nobažījusies par bažām, kas ir dzirdams, proti, ka padome un prezidentūra um, nav pietiekama ambiciozi šajā jautājumā. Es ceru, ka es kļūdos, bet uh, man tiešām ir bailes, ka tas tā ir. Gribētu vēlreiz uzsvērt, ka ir jāpanāk progress šajā jautājumā, un es tiešām ceru, ka padome un prezidentūra tagad uzņemsies savu atbildību un nodrošinās, ka šeit tiks panāks progress. Tas nav parlamenta dēļ. Mēs uh, un referents esam ļoti interesēti, lai šis dokuments tiktu noslēgts, lai šis darbs tiktu pabeigts. Es aicinu jūs izrādīt tieši tādu pašu labo gribu un aicinu jūs sadarboties. Paldies, Grīsbeks kundze! kas ir TRAN komitejas eh, atzinums sagatavotāji. Oui, merci, mes Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es eh, pavisam ātri izskaidrošu eh, TRANS komitejas atzinumu. Paldies par doto vārdu. Līdzīgi kā kolēģi, arī man ir pozitīvs skatījums uz analīzi un uh, metodi, kādu rosina mūsu kolēģis Kālus Koelju, turpinājumā virzot uz priekšu šo svarīgo dokumentu, runājot par transporta komitejas atzinumu, pat ja ņemot vērā, ka š, šī dimensija ir ļoti ierobežota ziņojumā, jo runa ir par glābšanu un koordinēšanu. Es varu uh, Eh, īsi sniegt divus eh, galvenos pīlārus, kas tiks, eh, par kuriem tiks runāts transporta mm, komiteja un 17. septembrī būs balsojums. Pirmkārt ir robežsargu apmācība un otrais ir informācijas apmaiņa. Runājot par apmācību, šeit es ierosinu šajā atzinumā, runājot par pārtveršanu jūrā, ka aizsardzības klauzulas būtu atbilstīgas lai tiktu noteiktas atbilstoši tām, kas ir protokolā mm, pret eh, nelikumīgu ieceļošanu pa gaisu un jūru saskaņā ar ANO mm, dokumentu šajā jomā. Runa ir par drošību, par eh, attie attieksmi pret cilvēkiem un eh, otrā plānā arī drošību un kuģu drošību runājot par uh, apmācību robežsargiem. Manuprāt, apmācība, un to es esmu iekļāvusi atzinumā, tai jābūt papildinošai tiesiskai apmācībai. Tā būtu praktiskas dabas, lai eh, konkrēti nodrošinātu atbalstu un palīdzību eh, grūtā situācijā nonākušajiem cilvēkiem, neatkarīgi no to tiesiskā satura. Un arī pat varētu būt runa par medicīnisko palīdzību, ar šo mūsu vēlmi eh, arī humanitāri atbalstīt eh, cilvēkus. Un būtu labi, ja būtu šī mm, droš, drošības eh, medicīnas aptieciņa, un tā, lai tas būtu kaut kas reāls, un iespējams, ka varbūt tas būtu jau pārāk tālu iets, bet uh, būtu labi, ja būtu arī uh, uz um, klāja medicīnas personāls. Runājot par sadarbības jautājumiem šajā atzinumā, es uzsvēru, ka būtu svarīgi palielināt sadarbību un informācijas mm, apmaiņu. Jūs teiksiet, ka tās ir atvērtas durvis, daudz tiek jokots par to, bet uh, Mm, apmaiņa un sadarbības starp aģentūrām, kas ir mm, sadarbojas jūrniecības uh, jomā, tas tiek regulāri uzsvērts un pasvītrots uh, transporta komitejā mūsu uh, zālē runājot par integrēto jūr, jūras mm, politiku, uzlabot sastarpējo sadarbspēju un apkopojot kontrolas un uzraudzības sistēmas attiecībā uz drošību un drošumu jūrā. Uh, Nu, proti nepalielināt instrumentu skaitu, bet tos izmantot, lai aizsargātu cilvēkus. Un šāda veida mm, programmas izmantojot. Un es domāju, ka, eh, ja uzraudzības iestādes mm, varētu labāk pārvaldīt eh, šos instrumentus, tad mēs varētu samazināt uh, Mm, izdevumus un vajadzētu to darīt ātri, apmainoties ar informāciju un aģentūras loma šajā jomā būtu jānosaka mm, regulē papildus noteikumiem, regulas priekšlikumam, kas attiecas tātad uz šo uh, operatīvo sadarbības. Ceru, ka neizteicos pārāk gāri. Uh, par transporta dimensiju, kas ir ļoti cieši noteikta, bet tā var arī būt ļoti papildinoša mūsu komitejas darbā. Paldies, godātie kolēģi! Paldies, Grīsbeks kundze, Kellers kundze! Thank you very much. Liels paldies, un es gribētu pateikties arī referentam par viņa darba dokumentu. Un arī paldies komisijai par ļoti ambiciozu priekšlikumu Tajā ir izteikti ļoti ambiciozi formulējumi, un man svarīgākais jautājums ir, kā šos uh, jaukos nolūkus un jaukos formulējumus varam īstenot praksē, lai tie efektīvi darbotos visās situācijās un lai tiktu ievērotas visu cilvēku tiesības, kā to nodrošināt tā sarežģītos apstākļos, piemēram, laivā, vidusjūrā. Tas ir tas uh, izaicinājums, kas uh, ir mūsu priekšā. Es atbalstu arī to, ka vajadzētu censties panākt uh, šī dokumenta pieņemšanu pēc iespējas drīzāk, un arī esmu gatavs sadarboties šajā virzienā. Ir vēl dažas idejas, kas mums ir, kuras varētu vēl šeit uh, pievienot. Piemēram, uh, patvēruma atbalsta um, ierēdņiem vajadzētu būt uh, uzklāja, lai viņi varētu izvērtēt uh, situāciju, jo diez vai uh, jūrnieki paši to varēs izdarīt. Un lai uh, bēgļu tiesības un citu tiesības uh, tiktu ievērotas uh, jebkurā situācijā un attiecībā uz visiem cilvēkiem. Apmācība, protams, tas viss uh, arī ir atbalstāms. Uh, un mums vajadzētu domāt par to, kā garantēt to cilvēku tiesības, kas varbūt nerunā uh, attiecīgajā valodā, kā viņiem uh, sniegt labāku pakalpojumu. Un uh, sarkanai līnijai vajadzētu būt uh, arī tai, ka uh, obligāti ir jāglābi dzīvības jūrā. Tam ir jābūt obligātam noteikumam, ka dzīvības ir jāglābi. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka jau ir ļoti labs pamats, bet vajadzētu vairāk domāt par to, kā nodrošināt šo tiesību ievērošanu visās situācijās, kas nav vienkāršs uzdevums. Nav jau tā, ka um, tas būtu viegli. Mums tiešām vajadzētu par to domāt, jo tas uh, tiešām uzlabos situāciju cilvēkiem, tas garantēs cilvēktiesību ievērošanu. Uh, Uh, un mums vajadzētu to panākt. Paldies, Jakolīno kungs. Sì, grazie, Presidente. Non vedo dubbio che... Jā, paldies, priekšsādātāji. Nav nekādu šaubu, ka šis uh, jautājums, Dargo Karlos, tiek skatīts uh, ļoti dramatiskā brīdī, tiek runāts par ārējo jūras robežu aizsardzību sarežģītas situācijas laikā, ja īpaši tā, tāda ir vidusjūrā un nav nekādu bažu, ka darba dokuments pilnībā atbilst šai absolūtai nepieciešamībai aizsargāt cilvēku dzīvības un cieņu. Un šos principus arī dokuments stiprina. Pēc pāris mēnešiem Eurosur sāks savu darbību un sāks un līdz ar to uzraudzību uzraudzība tiks, iz, ir, tiks pastiprināta pateicoties informācijas apmaiņai. Ir vēl dažādas lietas, par kurām vajadzētu vēl diskutēt, piemēram, glābšana atklātā jūrā. Aptuveni viens miljons sīriešu bēg no valsts. Un kad mēs redzam, ka 3500 sīriešu ieradās eh, teritorijā vienu mēnešu laikā, un ja mēs eh, maz nerunājot par ēģiptiešiem un citiem, un ja vēl mēs saskaitām kopā ar tiem cilvēkiem, kas patvērās Itālijā, Maltā, Grieķijā, Spānijā, ar Kalju kungu un citiem kolēģiem mēs eh, devāmies uz Spāniju pāris mēnešus atpakaļ tā, lai uh, redzētu Frontex uh, lomu. Un uh, Frontexam tagad ir jaunas pilnvaras. Uh, mēs sakam nē atpakaļ nosūtīšanai un jā mm, cieņai, cieņpilnai attieksmai un mm, tas saskan ar Lampedūzas situāciju, Sicīlijas mm, situāciju un tas ir jautājums, kas, ko mēs skatām pēc Stokholmas programmas un uh, šis kompromiss, ko tu, Karlos, nu, pārēdz, tam būtu jābūt pēc iespējas plašākam un ņemot vērā ārkārtējos noteikumus, notikumus vidusjūrā. Mums ir jāizmanto arī ārkārtēji instrumenti, un es jūs aicinu domāt par to, kā sadalīt maksas un instrumentus gadījumos, kad situācija prasa sadalīt eh, slogu. Es atceros vidusjūras eh, situāciju, kāda tā ir starp dažādām eh, valstīm. Malstrēmas kundze arī pauda savu viedokli par Lampedūzu un Pampino bija grūtībās un Sicīlijas. Si iedzīvotāji glāba kuģi un tika izveidots tāds drošības tīkls, lai cilvēkus glābtu. Vēl ir gan da liels darbs jāiegulda, un es esmu pārliecināts, ka referents ir tas cilvēks, kas labāk to iz spēs izdarīt. Pēdējā runātāja Verčijā Konca. Nu, man ir bažas, ka mā, ka šoreiz neizteikšos tik eh, piekrītoši kā iepriekš. Es domāju, ka vienmēr ļoti žēl skatīt migrācijas jautājumus Eiropas Savienībā daļēji un neredzēt eh, problēmu kopumā. Vēl jau vairāk, ja paraugāmies uz mm, skaitļiem un statistiku migrācijas jomā Eiropas Savienībā, uh, ir arvien mazāk eh, migrantu šeit, un es eh, runāju, zin, zinot lietas apstākļu, mana valsts, eh, kura visvairāk uzņem šos bēgļus, ir zem vidējā ECO skaitļa, un kāpēc ir šis spiediena pastiprinājums dienvidu valstīm? Tamdēļ, ka mm, ir vērojams divas lietas. Viena no tām būtu Eiropas likumdošana, Dublina 2, tā ir apkaunojoša direktīva, un arī valstu likumdošana, kas kļūst arvien ierobežojošāka, runājot par mm, migrantu mm, situācijas legalizēšanu. Un, ja mēs neskatām situāciju kopumā, tad mēs koncentrēsimies uz maziem gabaliņiem, mm, neskatot mm, lietas tādas, kādas tās ir ir realitātē. Vēl viena lieta. Es eh, nedomāju, ka uh, migrācijas situāciju nu, vajadzētu analizēt tā, kā tas tiek darīts, neraugoties uz to, ka es saprotu at, attiec, attiecīgas situācijas. Un, un es nedomāju, ka vajadzētu analizēt eh, situāciju, ņemot vērā konkrētu situāciju, jo situācija bija tāda pati Dienvidslāvijas brīdī un arī Arāba pavasara eh, brīdī, un tieši nu, tāda pati situācija bija Tunisijas, Eģiptes eh, iedzīvotāju uzņemšanas gadījumā, un nu, vairāk kā 800 tūkstoši cilvēku tika mm, legalizēta Zviedrijā, un Un tur tiešām jābūt lielai eh, drosmei, lai dotos uz Zviedriju. Un es vēlētos tā, lai, eh, tā, lai citas valstis eh, rīkoties saprātīgāk un vispār mm, nemaz nerunāšu par Francijas attieksmi šajā jautājumā. Pēdējā lieta - glābšana jūrā. Es pat nespēju atrast vārdus. Es domāju, ka tas ir biedējoši, ka mums ir eh, jāskata šis jautājums Eiropas parlamenta telpās un ka tas ir jādara spiediena ietekmē. Un es tuliņ arī noslēgšu savu uzstāšanos un ir jā, jāpiespiež dalību valstis ievērot savus starptautiskos pienākumus un glābšana jūrā ir starptautisks pienākums. Mums ir nepieciešama Eiropas likumdošana tā, lai liktu valstīm ievērot savus pienākumus valstu vadītājiem tad, kad tiek saņemta Nobela prēmija, nu, tad vajadzētu padomāt par to visu un nedaudz korektāk attiekties eh, pret um, tiesībām uz dzīvību, kas ir pirmā no pamatiesībām. Ja, um, paldies, Varžijā kundze, un tagad Kvēljo kungs noslēgumā. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties visiem uh, kolēģiem, kas izteicās. Paldies par viņu ieguldījumu. Uh, Es ceru, ka varēšu pieņemt uh, viņu ieteikumus. Ļaujiet man atkārtot, ka es uh, gatavojos šī mēneša beigās pabeigt savu ziņojumu projektu, un līdz tam mums vajadzētu jau sākt neformālos trialogus ar padomi, lai redzētu, vai ir kaut kādas iespējas kompromisam vai nē. Un es piekrītu Cecilijai Vikstrēmai tad, kad viņa teica, ka viņa nav pārliecināta, ka uh, padome tikpat ļoti kā mēs vēlas pieņemt šo tekstu. Es ceru, ka tas tā nav. Es ceru, ka padome tikpat aktīvi strādās kā mēs un vēlas noslēgt šo vienošanos, un es arī runāšu ar ēdu referentiem, lai meklētu kompromisus un uh, lai not, no, noskaidrotu, kādām būtu jābūt sarkniem līnijām parlamentam. Uh, Bet, nu, katrā ziņā mēs eh, sagatavosim savu eh, projektu, iesim likumdošanas procedūrā saskaņā ar noteikumiem. Bet es nedomāju, ka mēs varēsim eh, pieņemt likumdošanas tekstu pirms šī mandāta beigām. Bet es tik un tā ceru vēl panākt kompromisu ar padomu, lai pieņemtu jaunu padomas lēmumu un aizstātu to, kas tagad ir spēkā, bet nu redzēsim, kas tad notiks. Paldies, Koljo kungs! Un tas mūs noved pie 11. punkta, bet es aicinu paņemt dažu minūšu pārtraukumu, jo referente vēl ir, ir ceļā. Tātad 6-7 minūtes pārtraukums, un tad 12. atsāksim darbu. Dārgie kolēģi, aicinu, aicinu turpināt sēdes darbu. Okay, colleagues, we Dargie kolēģi, mēs turpinām ar 11. darbkārtības punktu, kas ir trešo valsts saraksts, kur pilsoņiem šķērsojot eh, Eiropas Savienības eh, ārējās robežas ir jābūt vīzām, un trešo valsts saraksts, uz kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Referente ir Marija Gabriela, un mēs šodien skatīsim iesniegtos eh, grozījumus, un vispirms es došu vārdu referentei. Paldies, priekšsēdētāji, vispirms. Gribu pateikties ēnu referentiem, Eiropas komisija ir, ir izprezidentūrai par ļoti konstruktīvo dialogu par šo dosjēnu jau no paša sākuma un kas dod iespēju mums virzīties uz priekšu apzinoties situāciju. Tāpat gribu pateikties grozījumiesniecējiem, jo mūsu šodienas sākuma punkts ir pēc mūsu sākuma punkta šodien mēs skatīsim grozījumus. Gribu norādīt, ka komisija piedāvāja 16 valstu iedzīvotājiem atcelt vīzu režīmu un e, īpašai Britu e, iedzīvotāju kategorijai. Un mums ir priekšlikums no komisijas puses un piedāvājums ar negatīvo sarakstu un valstis, kuru pilsoņiem vīzas vajadzīgas. Tagad skatīsim grozījumus. Es... Ir astoņi grozījumi, e, aicinot iekļaut Arābu e, Emirātus pozitīvajā. Qui a soulevé la question. Les Émirats arabes unis Un Arābu Emirāti jau kopš janvāra ved sarunas ar Eiropas Savienību, tāpat runājot ar dialogu, kas tiek um, īstenots kopš maija, mums ir regulārs dialogs, kas dod iespēju gūt vairāk precīzas informācijas, un tādā veidā mēs redzam, ka Arāba Emirāti vēlas paplašināt attiecības ar Eiropas Savienību. Tādējādi jāatgādina, ka parlaments un padomu, kas ir līdzlikuma devēji, apspriež savā starpā regulas priekšlikumu par vīzu liberalizāciju. Un tagad ķersimies pie grozījumiem par uh, Arābu Emirātiem. Uh, Četri ir nepieciešami, eh, lai pārceltu valstis no negatīvās uz pozitīvo sarakstu, un 63 deputāti piedāvā atsacīties no prasības vīzai Arābu Emirātu pilsoņiem. Savukārt, manā rīcībā sošā eh, informācija pēc tikšanās ar vēstnieku un gribu par to informēt Lībe kolēģis. E, pēc Emirātu viedokļa nepastāv risks ne, e, nelegālai migrācijai, jo šeit ir runa par aptuveni miljonu pilsoņu. Braucieni notiek galvenokārt privāti, tirzniecības ietvaros vai medicīnisku apsvērumu dēļ, un tie ir galvenie iemesli Schengens vīzu pieprasījumam. Un aptuveni Naudas izpratnē tas būtu 50 miljārdi eiro, tāpat ir arī eh, zināms Eiropas pilsoņu skaits, kas dzīvo Emirātos, un eh, pusot, vairāk nekā pusotra miljona Eiropas pilsoņu, kas ir div, pagājušajā gadā apmeklējuši Emirātus. Taču ir nepieciešams skaidrojums. Pirmkārt, reģionālā konverģence, kas ir būtisks elements, taču E, Emirāti atbild ar izņēmumu, ko no kā labumu gūst Izraela, tāpat arī Emirāti ir gatavi garantēt pilnīgu savstarpīgumu Eiropas parlaments iekļauj Emirātus šajā sarakstā. Tad, kad mēs runājam par pilnīgu savstarpīgumu, ir divas vīzu procedūras, kuras eh, Emirāti piemēro Eiropas pilsoņiem. Pirmā ir bezmaksas un vienkāršota procedūra 32 valstīm, to vidū vecās Eiropas 15 valstis. Tāpat arī atsevišķas valstis, kas ir ārpus Eiropas Savienības, bet Schengenas zonā tā būtu Norvēģija, Zviedrija, eh, Šveice, Islanda, Lichtensteina un eh, tāpat arī Monako, Andora, eh, San Marino un dažas valstis ārpus Eiropas kontinente, kā ko vīdo Japāna, Austrālija un citas savukārt visas pārējās un to vidū vērš jūsu uzmanību jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis 13 ir pakļautas sarežģītākām un maksas procedūrām. Un pat, ja netiek apstrīdēts savstarpīguma princips, šeit ir runa par atšķirīgu izturēšanos, jo tas nozīmē, ka veidojas divas Eiropas pilsoņu kategorijas atkarībā no piemērojumās procedūras un nodevas, lai gan Eiropā mēs nedalām eh, šos uh, Eh, pilsoņus, tais, un arī divās grupās Emirātu vai pilsoņus. Tāpēc domāju, ka šo jautājumu vajadzētu sakārtot. Un es saņēmu pozitīvus signālus no Emirātu puses attiecībā uz vienkāršotu procedūru visiem Eiropas pilsoņiem, un es gribu aicinu uzklausīt šo vēstījumu un tam sēkot. Es gribētu šodien uzklausīt citu grupu nostāju. Tādējādi mēs varētu nonākt pie parlamenta nostājas, apzinoties lietas visus aspektus, ņemot vērā šo svarīgo jūtīgo jautājumu, un kas ir ļoti svarīgs visām iesaistītajām pusēm. Gribu pateikties jau saulaicīgi un iepriekš komitejas kolēģiem un jūs rūpīgi uzklausīšu. Nākošais, paldies, nākošais eh, runātājs Fajons kundze. Paldies, Gabriels kundze. Gribu pateikties kolēģei Gabrielai par labo sadarbību. Un tas attiec arī uz ēnu referentiem. Gribu runāt par grozījumiem un Emirātu gadījumā. Es esmu pār pārvietošanās brīvību un vīzu režīmu atcelšanu. Tas eh, nozīmē gan politisku eh, sadarbību, gan labāko kontaktu starp cilvēkiem. Jānorāda, ka sākotnēji es nezināju, vai bija, ir pareizi tik ilgi gaidīt, mēs nezinājām, vai Emirāti pievienosies šim procesam un. Uh, Tomēr Eiropas Savienības dalība valstis, kuras atbalsta Emirātu iekļaušanu prosila za mnenje katere države. Pozitīvajā listē. Izliekas par aizviegušiem tikai trīs valstis um, savā laikā pozitīvi atbildēja uz piedāvājumu iekļaut Emirātus. Es nedomāju, ka būtu vairāk laika jāzaudē par procesu. Mēs zinām, ka komisija ir gatava dot zaļo gaismu šādai iekļaušanai, ja parlaments un padomu par to izlems vairāki kolēģi no visām politiskajām grupām arī pozitīvi izteicās. Tāpēc vairāk ir tagad satura jautājums. Kopumā Emirāti atbilst eh, praktiski visiem kritērijiem, pat komisija tam varētu piekrist. Lahko pogledamo na ekonomski interes, so pomembni. Un mūsu pašu interesēs ir iekļaut šo valsti. Viņi ir svarīgs mūsu partners, no šīs e, valsts iebrauc daudz turistu, kas e, neapdraud mūsu dalību valstis. Viņi nav nelegālie imigranti. Tāpat arī mums ir jāņem vērā politiskais aspekts. Jo šī būtu vienīgā arābu valsts, kas būtu iekļauta pozitīvajā sarakstā. Bet vienīgās bažas no manas puses ir pār cilvēktiesībām, un es neesmu vienīgā, kas tā domā. Ja mēs salīdzinām Emirātus ar citām valstīm, piemēram, ar Malaiziju, tad uh, situācija tajā ir labāka. Mēs eh, esam uzturējuši kontaktus ar amatpersonām un augstā pārstāvi pat eh, at, uzsāka dialogu par attiecīgiem cilvēktiesībām un saņēma apliecinājums no Emirātiem, ka šis dialogs tiks pilnībā atbalstīts. Kolēģi Gabriela runāja par vstopu Združene Arabske Emirate in imamo polna zagotovila, da. Savstarpīguma principu. Savstarpīgums tiks atbalstīts. Taiskaitā ar Emirātiem, un es nedomāju, ka ir palikuši kādi citi šķēršļi. Grozījumi būtu jāatbalsta, un mēs savā grupā arī to apspriedīsim vēlāk. Paldies, Grīsbekas kundze! Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos uh, lūgt eh, man. Uh, Eh, runāt Lui Mišēla vietā, kurš ir eh, liberāla demokrātu grupas eh, ēnu referents. Viņš šobrīd ir mm, atrodas Ruandā darba pienākumos, un es vēlējos nolasīt viņa nostāju. Citi ēnu referenti zina, kāda tā ir, bet nu es to ātri nolasīšu. Viņš lūdza mani mm, paust komentārus par uh, mm, komisijas priekšlikumu, tur nav nekādu komentāru vai iebildumu, jo uh, Libe komitejas uh, mm, diskusijās viņš tās atbalstīja, līdzīgi arī kā liberāla demokrātu grupa. Uh, un pēdējā diskusijā komisijā par apvienoto Arabu, Arabu Emirātu iekļaušanu pozitīvajā sarakstā tika iekļauti, un viņš teica, es varu piekrist argumentiem, kādi tiek ieprezentēti, jo pirmkārt šī valsts nerada drošības vai migrācijas riskus, otrkārt viņi uztur jau sanas attiecības ar vairākām Eiropas Savienības valstīm un vajadzētu tās paplašināt Eiropas Savienības ietvaros. Treškārt Eiro apvienotie Emirāti izdod biometriskās pases saviem pilsoņiem un Mm, eh, gatavi garantēt Eiropas eh, Savienības mm, eh, valstīm šo savstarpējību. Viņš teica arī, ka mm, vīzu atcelšana ļautu pastiprināt tirznieciskās attiecības un arī studentu apmaiņu. Lūk, šāda būtu viņa nostāja sākotnējā, un viņš piebilst, ka liberāla demokrātu grupa vēl nav pilnībā pieņēmusi savu galīgo uh, pieeju un sagaida komentārus un piezīmes uh, komitejas uh, sanāksmes laikā. Paldies, Grīsbekas kundze. Sedoji Alabarta kungs, kā pēdējais runātājs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu viens no grozījuma parakstītājiem. Uh, par Emirātu iekļaušanu pozitīvajā listē. Uh, for her work and um, pateikties referentei par paveikto darbu, un viņa referenti jau izskaidroja tos guvums, kādi varētu būt no Emirātu iekļaušanas it īpaši to cilvēku kategoriju, kuriem ceļo um, starp Eiropu Savienību un Emirātiem, par eh, Tas ir arī tā skaitā nozīmīgi mums, lai gūtu lielāku iemek, ietekmi eh, šajā valstī, kā arī pār tirzniecīskajām saitēm starp Eiropas Savienību un Arābu Emirātiem. Tāpat arī svarīgi ir tas, ka tā ir pirmā arābu valsts, kas tiktu atbrīvot no vīzu režīma, un vajadzētu stiprināt Eiropas Savienības ietekmēm ārābu pasaulē tīri ģeostrateģisku apsvērumu dēļ, un domāju, ka tas būtu labs veids, kā gūt lielāku ietekmi. Esmu runājis ar um, konsulātam pārstāvjiem Barcelonā, un viņi ir gatavi uz pilnu savstarpīgumu. Un domāju, ka šis būtu veids, kā atrisināt duālās pārstāvības veidu, un tādā veidā arī mēs atrisinātu šo problēmu. Es pilnībā atbalstu kolēģi iesniegtos grozījumus, ko ir parakstījuši arī citi deputāti, un domāju, ka šos grozījumus varētu pieņemt komisijas priekšlikumu gaismā. Paldies! Paldies! Vārds komisijai un prezidentūrai. Un pēc tam noslēgumā došu vārdu referentei, lai mēs varam pabeigt sanāksmi pusvienos pats vēlākais komisijas eh, vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti visi klātesošie. Pirmkārt, gribu pateikties referentē par paveikto darbu un pozitīvo ziņojumu. Mēs apsveicam referents pozitīvo eh, atzinumu un, kā jau Faģons kundze atgādināja, priekšlikums iekļaut Emirātus pozitīvajā listē varētu tikt atbalstīts no komisijas puses eh, ar nosacījumu, ka padomi tam piekrīt. Runājot par Emirātiem, mēs esam uz vienu viļņu garumu, bet runājot vairāk par savstarpīgumu, referente pieminēja Eh, kopīgo brīvo procedūru. Es nesmu pārliecināts, vai es pareizi sapratu, ko tas nozīmē. Bet at, vīza atcelšana stāsies spēkā tikai tad, kad divpusējs šāds nolīgums tiek noslēgts, nodrošinot pilnīgu savstarpīgumu, un tas nozīmē, ka Emirātu puses ikviena procedūra izzūd. Bezvīzu režīms nozīmē bezvīzu režīmu un nevienam pilsonim nav eh, jāpiemēro nekāda procedūra. Un gribēju arī to atgādināt un apliecināt vēlreiz parlamentu deputātiem, ka komisija apzinās to, cik būtiski ir šāda savstarpīguma procedūra, tā skaitā starp Eiropas Savienību un Emirātiem. Lūk, šobrīd no manas puses tas būtu viss, un cerīgi raugos uz galīgo balsojumu šī ziņojuma sakarā. Paldies! Paldies! tālāk dodu vārdu Lietuvas prezidentūrai. Jaki Vāmičus kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Prezidentūras vārdā. Tā skaitā grib pateikties referentē par ziņojumu projektu. Un, un gribu uzsvērt, ka padomēji šis ir svarīgs dosie. Un norādīt, ka padomē aizvien vairāk dalību valstis atbalsta šādu priekšlikumu. Mēs cerīgi gaidām ziņojumu galīgo versiju. Paldies! Paldies! Varam dot vārdu atkal referentei Marijai Gabrielai. Paldies priekšsēdētājiem! Gribu pateikties kolēģiem, kur izteicās un pauda savu nostāju, un gribu arī pateikties komisijai par reakciju, par skaidrojumiem, pārspēkā stāšanos pēc divpusējā nolīguma starp Eiropu un Arābu Emirātiem, tāpat arī prezidentūrai un jau iepriekš un ņemot vērā notikuma attīstību padomē, bet mums visiem ir jāsaņem precīzi skaidrs informācijas pār šo dosie, tāpat arī tas ir e, iedrošinošs, e, stimulējošs vēstījums e, vēstniecībām un jāpatur prātā, ka savstarpīguma princips un attiecību stiprināšana un padziļināšana starp Eiropas Savienību un Emirātiem vēl aizvien ir darba kārtībā, taiskaitā ar balsojumu un tādā veidā arī mēs varēsim nonākt pie tādas nostājas, kura dos mums iespēju izteikties pilnībā pārzinot situāciju un nosūtīt spēcīgu politisko, ekonomisku vēstījumu, kas ir paredzēts arī pilsoņiem. Paldies! Balsojums Lībē notiks datumā, kas vēl ir jāprecizē, un mēs tādā veidā esam beiguši mūsu šīs dienas sanāksmi, aicinu jūs atgriezties uz pulksten trijiem, kad notiks uzklausīšana, un nākošā sanāksme pēc tam notiks 12. septembrī. Paldies!